Bene, buongiorno a tutti. Eh. Labdien visiem! Nesam īpaši daudz skaitliski. Bet mēs gaidām viesi, kurš droši vien būs punktuāls, un tādēļ arī mums pieklājības pēc būtu jāsāk laicīgi. Nu, tagad daži vārdi par darba kārtību. Sekretariāts jau mums darīja zinām, ka debats par ārēsdarbības dienestu referents ir Brokungs. Tā bija paredzēta uz trešdien 28. datumu pēcpusdienu, bet tas ir atlikts uz eh, kārtējo komitejas sanāksmi 4. maijā. Un tas arī ir ierakstīts uh, grozītajā darba kārtībā. To es gribēju pieminēt sēdes sākumā. 1. februāra un 22. 23. mārta protokols uzskatām par pieņemtiem, ja nav iebildumu pret to sēdes laikā. Un tagad gribētu sveikt Pieru Morelu kungu, ESA īpašo pārstāvi Vidzāzijas reģionam, kurš mūs šodien informēs par situāciju Kirgīzijā. Jūs ziniet, ka 22. aprīlī komisijas viceprezidentu un augstā pārstāva Eštons kundzi eh, uzstājās plenāra sēdē un informēja parlamentu par situācijas attīstību Kirgīzijā. Mēs uzzinājām, ka Morēla kungs ir ticis aicināts doties uz šo valsti un ar Edzo un Āno sazinātos par uh, saskaņotu un caurskatāmu e, e, rietumsabiedrības um, rīcību šajā valstī, un Bertoloci kungs, e, centrālās Āzijas delegācijas vadītājs arī šeit ir klāt. Sveicam viņu mūsu vidū un došu viņam arī vārdu debašu sākumā. Tagad negribu zaudēt vairāk e, laiku, bet uh, sākt šo interesanto tikšanos, dodot vārdu Morēla kungam. Jums pašam ir jārunā lūkos, cik jums laiks vajadzīgs, bet es teiktu 10-12 minūtes pēc tam, lai mums būtu arī debatiem laiks. Nu, Paldies, priekšsēžkungs, nav arī pirmā reize, kad man tiek dota iespēja šeit uzstāties. Eh, runājot par Vīdzāzijas reģionu. Šie tādi ļoti interesanti laiki Un es ceru, ka uh, komitejas uh, mums būs interesants debats. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es tiešām sekošu jūsu norādījumiem un lūkošu, lai mana prezentācija būtu sintētiska, kodolīga, un nebūtu pārāk gara, un arī nesniegšu visas eh, detaļas, kas varētu varbūt vairāk tikt skartas jautājumu sesijā. Un, protams, ka visa šī tēma ir ļoti apjomīga un man jābūt izvēlīgam, kuru tēmu skarš vairāk, kuru mazāk, un es nedrīkstu izplūst detaļās. Līdz ar to es tagad gribētu sākt ar notikumiem ar Kirgistana. Mēs, protams, vienkārši gribam zināt atbildes jautājumu, kāpēc un kas īsti notika. Jo visa pasaule gan valsts iekšēnē, gan ārpus tās bija pārsteigta. Un otrkārt ir Eiropas Savienības apņemšanās un iesaistīšanās, kā Eiropas Savienība ir iesaistījusies šais notikumos, ko tā ir paredzējusi darīt, un treškārt ņemot vērā eh, Eiropas parlamenta 20. Uh, eh, Eiropas parlamenta aprīlī veiktos secinājums arī Eštons kundz klātbūtnē, tad ir vērts uh, mazliet pārunāt mūsu stratēģiju Centrālā Āzijā, vai var, varbūt ir vērts to stratēģiju pārskatīt, un es mēģināšu te mazliet uh, iezīmēt kādus pamata aspektus. Tad pirmais jautājums - kāpēc? Tātad ir iekšēji cēloņi un ārēji faktori. Tad iekšējie cēloņi Sāksim varbūt no pēdējiem notikumiem. 1992. un 94. gadā Kirgistāna pilnīgi atdalījās no PSRS. Tā ir neliela republika, sākotnēji tā tad bija PSRS sastāvā, un tā sakot pret savu gribu, savā ziņā tā bija spiest izstāties, Un, un Bakajevs uh, nāca pie varas 2005. gadā. Uh, tā bija tā saucamā tūpju revolūcija, un uh, tās bija diezgan satraucošs notikums, tomēr miermīlīgāks nekā tagad. Tas ir ma mazāk, mazāk uzsatraucoši, un tur arī nebija tik daudz upuru. Uh, Un eh, tad viņš, eh, bak, Bakijau kungs arī organizēja vēlēšanas, kas bija savā ziņā negodīgas, un tad, un tad, eh, kā zināms, tā tad, lai arī viņa, lai arī viņš nāca pie varas, tas tomēr nebija vardarbīgi un nebija upuru. Tātad Kirgistāna tāda uzsāka tādu dinamisku uh, kustību, dinamisku virzību, jo uh, aktīvi darbojās pilsoniskā sabiedrība. Un šī pseido revolūcija radīja šādu aburto loku, kas savā ziņā ir demokrātisks, Tātad pilsoniskā sabiedrība ir diezgan spēcīga un tā reaģē uz notikumiem sabiedrībā un tā ir spējīga mobiler, mobilizēties un mēs vienmēr arī esam labā, labās attiecībās ar šo pilsonisko sabiedrību. Un tad no otras puses ir varas nestabilitāte, kuru raksturo jo īpaši šī te mobilitāte jo te ir runa par tā saucamo ielu demokrātiju, jo ir manifestācijas, manifestācijas atbild, atbildot uz sākotnējām manifestācijām, un līdz ar to uh, ir arī visu laiku arī jānodrošina uh, drošības spēki ielās. Nu, un līdz ar to uh, šeit veidojas tāds loks, uh, kura ietvaros spēcīgākie ņem, eh, ņem virsroku, un tad šī valsts pamazām iegrimst eh, tādā kā pašplūsmē. Tātad ir trīs posmi, tātad politiskā nestabilitāte, eh, mobilizēšanās vižāto, visādos līmeņos, un tad pēc tam demokrātisko spēku, novirzīšana, sakot, demokrātijas novēršana. Un līdz ar to te ir skaidrs, ka pilsoniskā sabiedrība nebija mierā ar Bakieva um, prezidentūru 2004. un 2005. gadā, un līdz ar to tad šis uh, loks sākas, šis aburtais loks sākas no darbību, un tad eh, rod, eh, tagad mēs redzam nākošo stadiju, un rodas jautājums, vai šis loks turpināsies, šī sacelšanās. Jo, protams, rodas jautājums, vai tā turpināsies, jo, protams, te ir arī runa par. Uh, ir arī apmēr diezgan daudz eh, mm, slikto parādību, kas izriet no krīzes, un uh, Krievijā ir daudz viestrādnieku, ap 300-400 tūkstoši viestrādnieku no Kirgistānas, un tad viss pēdējais cēlons varētu būt valdības eh, uzvedība. Es jau runāju par šo demokrātijas novēršanu, tātad visu dabas resursu pārņemšanu valdības ziņā, korupcija, valdības destruktūrizācija un tā tad arī visu kompetenci pārnešana no valdības uz prezidentūru, arestā, aresti, arī slepkavības, uz kurām mēs esam reaģējuši, mēs Eiropas Savienība, un pēdējo mēnešu laikā arī tarifu paaugstināšanās par ūdeni, par elektrību, Un, protams, ka tas vi, viss rada neapmierinātību sabiedrībā. Un, uh, uh, Tūpju revolūcijas rezultātā Pakijevs nāca pie varas, un tur viņš paziņoja, ka attiecīgais pareizais modelis būtu konsultatīvā demokrātija, bet es tātad to pieminu tikai tāpēc, lai es parādi, parādītu, cik lielā mērā šis mērķis tagad ir kļuvis par pilnīgi vai absurdu. Protams, eh, opozīcijai apvienojot savus spēkus, mobilizējoties un eh, protestējot pret Uh, pastāvošo iekārtu, varēja arī izvērst šo revolūciju un skaidrs, ka tā notika pateicoties sliktai pārvaldībai. Un pavisam ir bijuši 80 upuri šīs revolūcijas rezultātā. Tā Kirgistānai ir milzīga traģēdija, jo šī ir pirmā reize, kad šāda drāma ir izvērtusies šai valstī, jo, kā jau sacīja, Kieva nomešana no varas nebija asiņaina. Es domāju, ka pat labāk vēl ir pāragri izdarīt uh, e, visaptrošs secinājums, bet es domāju, ka šie notikumi, par kuriem es jums stāstīju, ir pietiekoši. Uh, pietiekoši svarīgi, lai mēs varētu izvirzīt sev vismaz divus mērķus. Vispirms, Kirgistāna Krievijas presē, normālos apstākļos nemaz Krievijas presē nefigurē, bet e, janvārī, februārī, martā eh, Krievijas presē parādījās daudz kritisku rakstu par Bakieva valdīšanas stilu, un tad 1. aprīlī, 5. dienā, 5 eh, dienas pirms notikumiem Talasas pilsētā, parādījās eh, paziņojums, Krievijas puse uzlika simtprocentīgu, eh, simtprocentīgu nodokli uh, par eh, degvielas, eh, degvielas mm, eksportēšanu uz Kirgistānu. Līdz ar to pal milzīgi palielinājās jebkuras ekonomiskās darbības izmaksas šai mazajai valstī. Tad ko, kāds būtu mūsu spriedums par šo valdību? Jā, tie pārsvarā ir bijušie ministri. Tie ir ministri, kurus, eh, kuri vīlās eh, Bakijeva eh, politikā, un līdz ar to pamazām viņi, viņi tika novirzīti no viņa, arī arestēti un apcietināti. Mēs esam uzturējuši kontakts ar viņiem. Un mēs arī esam iestājušies viņu interesēs pēdējo piecu gadu laikā. Šodien viņi pārstāv demokrātisko opozīciju Bakieva prezidentam Bakievam. Viņi ļoti labi saprot, cik uh, neloģiskā situācijā viņi nonākuši. Viņi grib atgriezties pie demokrātiskas sistēmas. Vakar valdība pieņēma konstitūciju, un uh, tā, ir, tā ir arī ataino Venēcijas uh, eh, konstitūcijas garu Un pat labam prezidents galvenokārt pārstāv tautu, taču uh, patiesībā pašu to valsti vada uh, valdības vadītāji, kurus ir uh, nozīmējis prezidents. Jo tā eh, Kirgistāna grib paziņot, ka šādi mēs iedomājamies savu nākotni, ņemot vērā mūsu līdz šim slikto pieredzi ar prezidentu un eh, to, ka agrāk viss var bija viņa rokās. Jūs iespējams atceraties eh, Lēdijas Eštonas nostāju 6., 7., 8. un 9. aprīlī tad es tiku nosūtīts uh, misijā, lai uh, nodot šo vēstījumu par atgriešanos pie demokrātiskās sistēmas, pie konstitucionālās demokrātijas, un tādā veidā es arī biju pašu notikumu sirdī, un 14. aprīlī Biškekā, sadarbojoties ar ECO, mēs izveidojām uh, labu uh, darba grupu, un, un es ceru, ka mēs tādā veidā esam palīd, palīdzējuši atgriezties pie, zinām, eh, pie mierīguma un pie, zinām, saprāta politiskajā jomā. Un tādā veidā mēs uh, esam palīdzējuši atgriezties pie miera. No otras puses mūsu vēstījums arī bija ļoti skaidrs. Mēs vēlamies skaidru ceļa karti atgriežoties pie demokrātijas, jums ir arī uh, teksts, ko mēs esam izplatījuši, un uh, tas ir tas pats vētī, vēstījums, ko mēs minēsim rīt. Pagaidu ministram neoficiālā uh, sanāksmē. Rīt būs neoficiālā sanāksmē Bris, šeit Briselē starp mūsu pārstāvjiem un šī prezidenta pārstāvjiem. Līdz ar to es arī um, gribētu šeit apstāties. Apstāties vēlāk es jums pastāstīšu par partijām Centrālu Āzijā, ja jūs gribēsiet par to dzirdēt. Paldies! Paldies, Morel kungs! Mm, jūsu runa bija pietiekoši kodolīga, nebija pārāk gara. Un tagad es gribētu dot vārdu Bartu Locīkungam, kurš vada Eiropas parlamenta delegāciju, kas atbild ar attiecībām ar Vidzāziju. Pat laban zālē tiek dalīts ziņojums par Kirgistānu. Nesen notika ārlietu ministru sanāksme. Tātad debešu laikā jūs saņemsiet šo ziņojumu. Priekšsēž kungs Bartolacī lūdzu arī jūs apmēram desmit minūtēs iekļaujieties. Paldies. Albertīni kungs par ievadvārdiem. Paldies arī īpašam pārstāvim par ziņojumu, kurā viņš mums izstāst izklāstīja precīzi Kirgistānas situāciju. Es vādu delegāciju attiecībām ar Vicāzijas valstīm, un es uzskatu, ka Eiropai vajadzētu ļoti rūpīgi sekot notiekošajām šajā reģionā. Notikumi patiesībā runā paši par sevi. Protams, ka reģionam ir liela nozīme starptautiskai drošībai, un ES arī ir īpaši ieinteresēti šajā reģionā, īpaši no energoapgādes drošības viedokļa. Es, protams, rūpīgi sekoju notikumiem Kirgistānā, īpaši izsakot arī cietušajiem savu līdzjūtību. Noteikti e, šādi upuri nebija nepieciešami. Tomēr tagad mums ir, eh, tagad ir, ir liels cerības par to, kā varētu attīstīties Kirgistānas situācija, un bija doma, ka tas arī varētu eh, citās reģionu valstīs atkārtoties šis scenārijs, kad eh, demokrātiska revolūcija notiktu, bet jāatzīst, ka sākotnējās cerības nav piepildījušās. Pēdējo gadu gaitā tikai pieaug skaitā sūdzības par korupciju, un tas arī ir novedis pie šiem notikumiem. Mēs zinām, ka Kirgistānai strateģiski pozīcija reģionā un lielvaras ir, protams, tāpēc tieši šajā valstī īpaši ieinteresēts. Es vadu arī augto parlamentāro komiteju, kas ir mūsu sadarbības līgumā pieminēta, Decembrī šeit viesojās mūsu Kirgīzijas kolēģi, mēs ar viņiem arī diskutējām par šiem jautājumiem no ES puses. Mēs aicinājām šajā svarīgajā valstī e, aktīvāk iesaistīties e, notikuma attīstībā. Mēs zinām, ka notikumi ir saistīti arī ar nelabvēlīgu eh, tautsemniecības attīstību, kā arī problēmām ar energo apgādi. Mēs vēlamies tagad pārstrādāt Vidzāzijas reģionu stratēģiju un šos aspektus vairāk nekā līdz šim ņemt vērā. Tas, protams, attiec arī uz kaimiņu valstīm kā Taģikistānu, Uzbekistānu un citām valstīm. Uh, Mums jāraugās uz to, kā mēs varam stabilizēt šo politiski geogrāfisko Azijas reģionu kopumā. E, taču visu pirms ir jācenšas nodrošināt politiskā stabilitāte demokrātiskas sistēmas ietveros. Priekšnoteikumi tam ir brīvas vēlēšanas, brīva prise, prese, brīva pulcēšanās brīvība, vārda brīvība un tam līdzīgi. Protams, Eiropas Savienībai nemitīgi ir jāinteresējās par notikumiem un ievērojot, tas jādara ievērojot esošās procedūras. Eiropas senībā, Eiropas, Eiropas parlamentam ir jāizrāda angažētība šajā reģionā. kas ir pelnījis vairāk mūsu uzmanības. Un mūsu politikai vajadzētu būt vērstai uz stabilitātu un demokrātijas veicināšanu. Tās nav tikai cēlas vēlmes, bet mums ir jāstrādā konkrēti. Manuprāt, padomas secinājumi, cik es tos spēju izvērtēt, līdz šim ir diezgan vispārīgi formulēti. Tur izskan Eh, jauki, jaukas vēlmes, bet ar to vien nepietiek. Es pirms divām stundām tikos ar Kirgistānas vēstnieku Zīrova kungu. Viņš sacīja, ka pagaidu valdību uh, eh, turot savās rokās varu visā valstī, bet pēc vēstnieka vārdiem tomēr vēl ir daži simti bijušā prezidenta atbalstītāji, ar kuriem lokāli notiek sarunas, lai uh, atrisināt spriedzi, bet pagaidu valdība, kā jau tika nu pat teikts, no nu, īpašā pārstāvja Morela kunga puses, ir izstrādājusi rīcības plāni, kā, plānu, kā atgriezties pie demokrātijas. Ir paredzēts eh, referents par konstitūcijas projektu 27. jūnijā un tad oktobrī būtu vēlēšanas. Eh, tiks uzaicināts starptautiski novērotāji, valsts pārvaldes forma kļūs prez, eh, parlamentārāka, mazāk prezidenciāla. Manasas, um, kas pēc bāzes tiks vismaz līdz 2011. gadam saglabāt, to arī ir it kā nolēmusi pagaidu valdība kopā ar NATO pārstāvjiem. Uh, budžeta situācija un vispār apgādes situācija valstī diezgan dramatiski. ES humanitārā palīdzība ir nepieciešama un pat steidzīgi nepieciešama. Eiropas parlamenta rezolūcijā, ko mēs gribam nākamnedēļ apspriest un arī apstiprināt, mums vajadzētu aicināt komisiju steidzīgi sniegt humanitāro palīdzību arī pārtikas palīdzību, lai palīdzētu valsts iedzīvotājiem. Es no savas puses vēstniekam skaidri pateicu, cik svarīgi ir atrisināt drošības problēmas, izvairoties no tālākas asins izliešanas. Es ceru, ka starptautiskie sakari, kas eksistē, tiks saglabāti un drīz arī varēs notikt atgriešanās pie parlamentārās sistēmas. Es arī apsvītroju, ka parlaments, Eiropas parlaments ir apzinās valsts sarežģīto situāciju un saskaņā ar citām ES iestādēm mēs vēlamies Kirgīzijas tautu šajā sarežģītajā laikā atbalstīt. Acīm redzot, eh, tam varētu arī piekrist šādai nostājai politiskās grupas eh, runājot par rezolūcijas tekstu, ko mēs gatavojamies prezentēt. Es aicinu parlamentu ne, neradarboties tā vispārīgi izpilduši, bet ļoti konkrēti šādā izšķirīgā brīdī, jo eh, valsts iedzīvotājiem eh, apstākļi ir sarežģīti. Paldies. Paldies, prezidenta Bartolocikungs. Un tagad ir vairāk runātāji pieteikušies. Sāk sākuma Nikolai Kungs, Turkmenistāns uh, referents. Priekšsēdētāji kungs, nav nekādu šaubu par to, ka šī situācija nav stabila un tā ir apšaubāma vispār šajā reģionā. Tā ir tā delikāta situācija, paraugoties uz padomis secinājumiem. Uh, man jādomā, ka paredzētie pasākumi in pārāk maigi nav uzskatāmi par eh, nopietniem. Piemēram, ir tāda frāze, kur minēts, ka jānovēro eh, attīstība reģionā, iesaistot eh, starptautiskās organizācijas, bet tas tomēr nenozīmē, ka šie notikumi tiek vērtēti nopietni. Es domāju, ka Eiropas parlamenta rezolūcijai būtu jāiekļauj konkrēti pasākumi, kā varētu palīdzēt šai tautai nonākt pie demokrātijas. Te pašā laikā mums ir jānosūta politisks vēstījums, kas apliecinātu Eiropas Savienības intereses, uh, vēlmi noteikt demokrātiju, iedibināt uh, demokrātiju šai reģionā. Jūs runājat par to, ka šeit ir uh, divi svarīgi aktieri, dalībnieki, tātad vietējā uh, valdība valstī un arī ASV. Bet uh, te rodas jautājums, kādas varētu būt vienošanās ar ASV, protams, ka tādas šovasar būs. Uh, Kā jūs domājat, vai šī jaunā attīstība norāda uz to, ka šī valsts eh, virzās uz eh, ASV tipa demokrātiju vai drīzāk uz Krievijas uh, stila demokrātiju, ņemot vērā to, ka Krievija šajā reģionā ir ļoti klātesoša. Paldies, Nikolai Skundze. Un lūdzu vārds Beterle kungam, uh, kurš ir referents par Taģikstānu. Paldies! Paldies, eh, priekšsēžkungs. Arī Morel kungam grib pateikties par ziņojumu. Arī es pats esmu sekojis līdz notikumiem šajā reģionā un valstī, kā ECO prezidents, kas es biju pirms dažiem gadiem. Laikam notikumi ir atkārtojušies. Toreiz gan iztika bez tik liels vārdarbības, un tagad es domāju, ka situācija ir tikai pasliktinājusies. Demokrātisks progress nav panākts, valstī nebija vērojama demokrātiska attīstība valstī nav demokrātiskas alternatīvas, kas būtiski mainītu situāciju. Opozīcija e, sastāv no iepriekšējo valdību pārstāvjiem Otumbājus kundze. Ir bijusi ministre iepriekšējā valdībā un proti ārlietu ministre. Tas, manuprāt, būtu ņemams vērā. Eiropas Savienībā ir vajadzīga skaidra politika. Tā mēs varam dot savu ieguldījumu, lai situācija neatkārtotos. Un lai notiktu lai izdotos kvalitatīvs izrāviens vai lēciens. Man prieks, ka mums tagad ir rīcības plāns, kā nodrošināt pārēju uz demokrātiju, bet kas notiks pēc tam? Mums jau reiz bija rīcības programma, bet uh, ar konkrēto darbību nebija liela panākuma. Tagad Eiropas Savienībai ir jāiejaucās un jāatbalsta process, e, kā rezultātā jābūt demokrātijai un attīstībai. Man interesētu, kāds, kā izskatīsies šī rīcības programma un kādā veidā mēs Kirgiziju atbalstīsim pēc tam. Valsts ir neliela, bet e, tās nozīme reģiona stabilitātei ir ļoti liela. Uh, un proti neskatoties uz to, vai šajā valstī ir vai nav naftas. Valsts ir arī nopelnījusi īpašu vietu mūsu centrāla Āzijas, vidz Āzijas e, reģiona stratēģijā. Mums ir e, jābūt aktīviem. Dažgad apakaļ mums nebija es pārstāvu Vidusāzijas reģionu, tagad tāds ir, mums jākļūst aktīviem, paldies. Paldies, Peterles kungs, tagad vārds Provēras kungam, kurš ir AFET komitejas vicepriekšsēdis. Paldies, priekšsēdi. Man jautājums īpašam pārstāvim Morela kungam, paldies par ziņojumu. Šeit ir daži punkti, kas man atgādina arī reliģiozā ekstremismu klātbūtni reģionā. Eh, kādas iespējas šeit varētu pavērties islāma fundamentālismam. Otrs jautājums, vai pastāv reāla cerība, ka situācija mainīsies tikai ar jaunas konstitūcijas palīdzību, ar jaunu parlament, jaunas parlamentāras sistēmas palīdzību? Vai jaunā konstitūcija tiešām situāciju būtiski izmainīs? Uh, ja mēs nestrādājam pie sabiedrības apziņas, politiskās apziņas, tieši tautas pašas komisija, komisijai par šiem jautājumiem arī vajadzētu domāt. Līdz šim tas nav noticis pietiekoši konkrēti. Paldies! Tagad vārds kolēģa Valtererai. Uh, godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu uh, izteikt vairākus apsvērumus. Vispirms man ir uh, vilšanās par to, kāds ir mūsu padomas paziņojums. Tieši tāpat kā Eštonas kundzes paziņojums nemieru pirmajās dienās, tas ir pārāk vispārīgs un nesatur ne, neko vairāk par mūsu parastajām frāzēm - saglabāt mieru, nodrošināt mieru, nodrošināt demokrātiju. Tās visas ir pareizas frāzes, bet šajā situācijā šīs frāzes nedod pilnīgi itin neko. Es gribētu dzirdēt atbildes uz, arī uz konkrētiem jautājumiem, kuri man patiešām mulsina. Pirmkārt, kāda tad īsti ir mūsu attieksme pret tā saucamo pagaidu valdību? kāda ir mūsu attieksme pret apvērsumā gāsto, bet tomēr likumīgi ievēlēto Kirgistānas prezidentu. Vai mums šī attieksme ir līdzsvarota? Morel kungs uzsvēra, ka pirms šiem nemieriem Krievija pastiprināti ziņoja savos masu mēdījos par notikumiem Kirgistānā, un arī, kad es atceros notikumus Gruzijā, arī pirms tam pastiprināti tika, no, notika uzbrukumi Gruzijai, uh, Atsevišķi mūsu Eiropas parlamenta deputāti, es tā skaitā, arī brīdināja par to, ka notikumi var attīstīties militārā ceļā, bet mēs neko nedarījām. Mani pašlaik atkal uztrauc šie vispārējie teikumi, vispārējās frāzes. Mani uztrauc arī tas, ka šo tā saucamo nemieru rezultātā ir izlaupīts ieroču noliktavas un ļoti daudz ieroču ir nonākuši nemiernieku rīcībā. Tāpēc arī mazlietiņi dīvaini skan frāzes, ka daudz kur daudzās vietās notiek pārrunas ar prezidenta piekritējiem. Es domāju, ka šīs pārrunas visas notiek no spēka pozīcijām. Tāpēc arī mans konkrētais jautājums, kā mēs līdzsvarosim šo savu pieeju un vai mēs tāpat kā Krievija uzreiz metīsimies atzīt šo pagaidu valdību, vai mums būs rezervētāka nostāja. Un kā mēs domājam nodrošināt patiešām spēcīgas Eiropas Savienības pozīcijas, jo ar šādu došanos notikumiem pakaļ, es domāju, nekādu autoritāti, nekādu ietekmi šajā strateģiski svarīgajā reģionā mēs neiegūsim. Mm, grazie, eh, onorevole Vaidere. La parola all'onorevole Nevedano. Paldies, Pindālova kundze. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. Uh, ja by som... Paldies. Par doto vārdu. Tātad es gribētu pateikties Morel kungam par ziņojumu. Acīm redzot, jūs labi orientējaties reģionā un jūs strādājiet nenogurstoši. Reģions neapšaubām pelnīs mūsu uz, uzmanību, tas ir nozīmīgs reģions, un kādas konkrētas soļas tagad Eiropas Savienība vēlētos spērt, lai situāciju uzlabotu? Tā tad nevis skaists vārds es gribētu dzirdēt, bet ko tiešām mēs reāli gribam darīt, vai mēs gribam finansiālo atbalstu, pastiprināt, vai mēs humanitārā jomā varam sniegt palīdzību, ko konkrēti mēs varam darīt. Kā jau sacīts, ir runa par ļoti nozīmīgu reģionu, kas robežojas arī ar Afganistānu. Šeit ir uh, sensitīva reģiona un, un situācijā ir jābūt aktīvai rīcībai no es puses. Paldies. E- Varbūt mums jā, vēl pagaidām pie, vairāk jautājumus neuzdosim, lai var atbildēt uz šiem. Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem deputātiem par viņu ļoti būtiskiem jautājumiem. Es mēģināšu uz tiem atbildēt pēc iespējas precīzāk, tāpat kā jūs varbūt pat eh, tādā kā telegrafiskā veidā, lai mēs varētu turpināt mūsu viedokļu apmaiņu pēc iespējas ātrāk. Un vispirms runājot par Batalocī kunga komentāru. Viņš runāja par manas tranzīta centru. Jā, tas ir ļoti svarīgs uh, aspekts. Šis centrs mums ir ļoti būtisks, jo šeit iet cauri visi militārie um, elementi, vai tas būtu, um, vai tas būtu bruņojums vai kā citādi. Un tā tad eh, šis uh, eh, biškakas, eh, šī biškekas lidosta, ko dēvē manas, tā no vienas puses ir civila lidosta, uh, tagad tiek dēvēt par tranzīta centru. Un uh, tam cauri iet apmēram 500-600 uh, karēvi katru dienu, lai viņi dotos uz Afganistānu vai arī atgriežas no Afganistānas. Uh, lai atgrieztos, vai arī tur atpūš uz brīdi pirms dodas uh, atpakaļ uz Afganistānu. Katrā ziņā visām Eiropas Savienības dalību valstīm, visiem alianses spēkiem šī lidosta ir ļoti svarīga. Līdz ar to mums ir jāsaka pavisam skaidri. ASV stratēģiskais tīkls uh, ļauj izmantot arī uh, Persijas līci vai citas e, bāzes, bet katrā ziņā šeit, Kirgistānā, mums ir tiešais ceļš un mums nebūtu viegli atrast kādu citu risinājumu. Katrā ziņā no fiziskā viedokļa mēs jau ļoti labi atpazīstam tos cilvēkus, kā, kā, izskat, kā izskatās tie, kas dodas uz Afganistānu un tie, kas atgriežas. Un Tāpēc gan Francija, gan Spānija, kam ir ļoti konkrēti, mm, konkrēti transporta līdzekļi, medicīnas transporta līdzekļi arī e, nodrošina pārtiku un medicīnu, medicīnas e, aprīkojumu uz dušām. Bē. Un katrā ziņā te pastāv draudi, ja mēs zaudēsim pavisam šo te centru. Un, un eh, Peterle kungs, runājot eh, par ASV partnerību ar eh, Kirgistānu, te, protams, ir svarīgs partners arī Ķīna, jo īpaši ekonomiskajā ziņā. Jo Kirgistāna ir kļuvusi par importa un eksporta uh, punktu, no kura tad dodas preces vai arī caur kur dodas preces tālāk. Un atbildot nākošo jautājumu, es nevarētu sacīt, ka tas būtu kāds Eiropas modelis, kuram šī valsts grib sekot, bet katrā ziņā tas ir parlamentārs modelis. Un tāpēc Venēcijas komisija no Eiropas padomas puses ir aicināta arī iesniegt savu atzinumu un uh, mums uh, līdz ar to arī Lēdija Ashtona ir uzdevusi konkrētus uzdevumus. Mēs esam arī vienojušies ar uh, Venēcijas komisijas sekretāru, uh, jo Eiropas padomis Venēcijas komisija un Eiropas Savienība sadarbojas šai ziņā. Eiropas Savienība finanses, finansē Venēcijas komisijas darbu. Un uh, eh, Margaret Kungs ir daudz strādājis balkonos un tādā veidā mēs ceram pavērt 6. māja darbus Eiropas padomei, lai Venēcijas komisija varētu pēc iespējas vairāk sniegt savus uh, padomus un palīdzēt demokrātiskajam procesam. Tātad mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, mūsu politiskā griba reaģē uz Kirgistānas paust to vēlmi. Un atbildot uz nākošo jautājumu, jā, Kirgistānai ir problēma starp ziemeļu un dienvidu uh, provincēm. Šī ir valsts, neliela valsts, kur būtu jāizveido tāda Kirgistānu, Kirgistānas uh, partija, kas apvienotu visus reģionus, uh, lai nebūtu tādas reģionālās partijas. Un tas arī palīdzētu stimulēt nacionālo dimensiju. Un te nu mēs varētu gūt uh, mācību un ierosināt arī uh, Kirgistānas valdībai izveidot nacionālo sārakstu, nevis tādu sadrumstalotu partiju pārstāvniecību. Skaidrs, ka vēlēšanas eh, pēc šāda principa varētu veicināt demokrātiju. Jo, ja turpināsies tā kā līdz šim, tad tie būs vienkārši vietējie vadītāji, kas gūs eh, pārsvaru un turpināsies savu veidu mm, valsts sadrumstalotība. Un mēs ar mūsu finanšu līdzekļiem, mūsu atbalstu, ar mūsu labākiem ekspertiem uh, mēs eh, varētu sniegt savu ieguldījumu, lai eh, šī valsts attīstītos. Un tagad atbildot jautājumu par bijušajiem, bijušajiem prezidentiem vai vienalga. Tie ir šie bijušie, kas ir bijuši cietumā, un pēc tam tā tad viņi negribēja vairs sadarboties ar Bakievu prezidentu Bakievu. Mēs, mums ir jābūt eh, modriem un mums ir jāpauž savs eh, viedoklis. Jā, Vaiders kundze, mēs arī turpināsim turpmāk uzstāt uz mūsu prasībām un rīt Es tikšos ar uh, Kirgistānas pagaidu ministru pārstāvi par uh, cilvēku tiesībām, mēs runāsim par uh, demokrātisko spēku atbalstu. Un mēs arī runāsim par uh, ne, netaisnīgi apcietinātiem cilvēkiem. Lūk, tad šādi mēs mēģināsim izdarīt spiedienu uz jauno valdību. Nu, un runājot par jauno paudzi jāuzmanās mazliet, jo jaunā paudze, kas gaida pie durvīm, ir arī visādas e, sportiskās asociācijas, kas nenodarbojas tikai ar sportu, un ir arī citas uh, apvienības, kas nodarbojas ar kaut kādu mistisku reliģiju, uh, jābūt ir modriem un tāpēc mums ir tiešām jāizpētī, kādas šīm organizācijām ir ambīcijas un tās nevienmēr ir demokrātiskas. Un tagad runājot par integrismu risku. Jā, šis risks pastāv, taču te pašā laikā mums ir pilsoniskā sabiedrība. Šī valsts, kas nāk no socioloģiskā, tā sako, ģimenes islāma, nevis no eh, reliģiskā lielā visaptvarošā islāma. Šī uh, Kirgistānas tauta būtībā ir nomādi un viņi pavisam vēlu tiktu iesaistīti islāma reliģijā, un viņu islāmam nav nekāda sakara ar šo teoloģisko visaptverošo islāmu. Kirgīs ir nomādi, kalnieši, Un uh, viņi izveidoja apmetnes 19. gadsimtā Krievijas impērijas laikā. Nu, tad, vārds sakot, tas ir islāms, kas vairāk ietekmē visu viņu ikdienu, bet tas nav tāds teoloģisks pasaules uzskats. Un līdz ar to viņi ir diezgan miermīlīgi šai ziņā. Protams, ka ir arī liels valsts muftīs, uh, visai valstī, taču viņi ir visnotaļ miermīlīgi. Un tomēr pēdējo 20 gadu laikā no dienvidiem, valsts dienvidiem, ir nākusi izbutarīm kustība, kur ir arī pešavaras ietekme. Es esmu uh, bijis 1992. garā pirmais Francijas vēstnieks Kirgistānā, un uh, es mazliet pazīšu šīs uh, valsts situāciju. Un pēdējā laikā es saņemu apstiprinājumu tam, ka izbutarīda uh, spēki ir uh, pamazām ieņēmuši svarīgas uh, virsotnes kalnos, un tas liecina par sociālo neapmierinātības sabiedrībā. Jo īpaši tas attiec uz grūtiem dzīves apstākļiem. Kirgistāna ir nabadzīga valsts, skolas tiek slēgtas, jo nav ener pašas enerģētikas Uh, avotu. Un līdz ar to ekstrēmisti izmanto šo situāciju un tā tad pastāv riski, kas mums jāņem vērā. Vēl man būtu jāatbild uz pāris jautājumiem par to, ka mūsu pasākumi nav pietiekami. Es domāju, ka vakardienas padomē vienkārši mums bija jādod virziens, Mēs jau no pašsākuma esam bijuši valstī, uz valsts teritorijā, lai pēc iespējas vairāk panāktu miermīlīgu risinājumu. Mums tajā brīdī vajadzēja uh, izvirzīt konkrētas prasības, un mēs rīt strādāsim ar uh, pagaidu ārlietu ministru Un uh, runājot par finansējumu, jā, mēs pie tā strādājam. Mēs Nevidovā, atbildot uz Nevidovas kundzes jautājumu, tā esam iesaistījuši 30 miljonus eiro. Un, nu jau vairāk par desmit gadu Eiropas Savienība nodrošina uh, pamatienākums 300 miljoniem Kirgistānai, un tas attiecas eh, jo īpaši uz dienvidu reģionu iedzīvotājiem, kur situācija vismazāk, un otrkārt par humāno pusi. Mēs esam pagājušajā nedēļā uzņēmuši kontakts, un varbūt, ka te mēs uh, izmantosim tādu klasiskāku pieejumu, lai redzētu, kur ir tie konkrētie, kuras ir konkrētās vajadzības, eh, uz kurām mēs reaģējot, tad varētu nodrošināt mieru. Es ceru, ka šādā veidā es esmu vismaz daļēji atbildējis jūsu jautājumu priekšsēdētāja kungs. Paldies. Paldies, Morel kungs. Paldies, Morel kungs. Mums jāskatās arī vēl citi jautājumi, tāpēc mums Eh, būs vēl tikai daži eh, runātāji tagad pēdējā raundā. Diego, lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Arī jums, Morelkungs, paldies. Droši vien man viss trīs minūtes pat nebūs jāizmanto. Morelkungs, jūs teicāt, ka jūs labi pārvaldiet reģionu un īpaši arī apstākļus Kirgīzijā, un ka jums ir ļoti tūs šis reģions jūsu sirdī. Un tomēr es jautāšu, vai tas, ko mēs esam līdz šim darījuši, instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, vai komisijas rīcībā esoši instrumenti ir pietiekoši, lai tiešām ietekmētu situāciju labā virzienā. Piec gadu apakaļ, kad Bakījus tika ievēlēts, mēs visus skatījām, kā ar mūsu palīdzību eh, situācija tagad valsts iestīsies pozitīvi bet mēs laikam pārāk ilgi noraudzījāmies uz to, ka tas tā nenotika. E, e, pazīmes jau sen bija īstenībā redzams, ka tā nebūs. Un, ja mēs tagad sniedzam e, humāno palīdzību pārtikas piegādes, tad es atgādinu, ka e, pirms pieciem gadiem mēs arī 30 miljonus šiem līdzekļiem piešķīrām, un šī nauda kaut kur pazūd, iedzīvotāji no tā īsti neko neieguvu, ko tad mēs esam mācījušies no kļūdām? Demokratizācija, tas viss ir svarīgi, humanitārā palīdzība arī ir svarīga, bet arī tas ir svarīgi, lai mēs raudzītos uz to, lai ziemeļi un daudz trūcīgākie dienvidi rastu kopīgu valodu un lai trūcīgākie dienvidi arī saņemtu iespēju attīstīties arī šeit. Jau sen mums ir uzdevumi. Es valsti jau pazīstu desmit gadus, bet es redzu, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu un ir svarīgi, ka komisija visās Vidzāzijas valstīs e, būtu pārstāvēts, varbūt ir Eiropas māja, bet katrā ziņā kaut kādā veidā būtu pastāvīgi pārstāvēti, vismaz tajās valstīs, kur tas ir, nav neiespējami. Jūs runājat par tādu miermīlīgu islāmu, to es varu atbil, atbalstīt, var piekrist tam, bet es redzu, ka šī nabadzība dienvidos, valsts dienvidos, eh, dod pakāpeniski iespēju arī citām visādām ietekmēm, un eh, es domāju, ka par to mums vajadzētu ļoti eh, rūpīgi sakot līdzi arī nākotnē. Paldies Ieglas kundzei, un tagad Bovis kungam vārds. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam okazję pracować e, w... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas gods e, būt daļai no Centrālāzijas delegācijas attiecībā uz ekonomisko vājumu šajā valstī. Bija diezgan viegli nonākt līdz tādai situācijai, uh, kas, pa, kas um, gāza Bakievu. Bet es gribu vaicāt par komisijas stratēģiju konkrēti par līgumu, kas attiecas uz Centrālu uh, Āziju vai Kirgistānu. Vai tas nav tāds ģenerāli mēģinājums tam, ka mēs varētu vairāk politiski iesaistīties Centrālā Āzijā? Uh, šī te konkrētā valsts spēlē uh, ļoti svarīgu lomu ja mēs runājam par amerikāņu militāro bāzi un arī par Krievu ietekmi. Mums ir 20 gadu lieliskas pieredzes ar 12 uh, eh, dalību valstīm uh, Eiropas uh, de demokrātijas veidošanā, tāpēc es domāju, ka mums vajag dalī, padalīties ar šo labo pieredzi, un man prieks, ka eksperti palīdzēs mm, sastādīt konstitūciju, bet šī demokrātiskā palīdzība un arī sistēmiskās pārmaiņas, e, tur mums arī vajadzētu šeit pielikt savu roku Kirgistānē. E, vai šī būs nopietna stratēģija? Tāds ir mans jautājums. Vai arī tas būs tikai katrā atsevišķā gadījumā kaut kas tiks darīts? Paldies! dokuments. Paldies, priekšsēd. Iepriekšiem diviem runātājiem var piekrist, un tāpēc tikai īsti papildu jautājums Morel kungam, kā jūs vērtējat situāciju valstī, vai tur ir stabilitāte, tagad nodrošināt, vai pastāv draudi, ka vardarbība varētu atgriezties? Un kā jūs raugties uz konstitucionālo referentu, kas ir e, plānots? Vai tas nevarētu izraisīt jaunu vardarbības vilni, jeb šo mm, šeit pastāv miermīlīgi un vienprātīgi pieeja? Paldies, Dorfmakungs, vai komisija vēlas izteikties? Viņiem būtu iespēja tagad trīs minūtes runāt, ja nē, tad e, uzklausīsim atkal Morelu kungu eh, galvādam lūdzu. Es arī es izteikšos pavisam īsi. Būtībā es pārstāvu Eiropas Savienības humanitārās palīdzības dienestu, tad būtībā te nav runa par politisko atbildi, bet es te runāju tieši par humanitāro uh, aspektu, un eh, es kā jau minēju, tas tomēr nav uh, politikas instruments. Uh, Jā, mums Biškekā ir uh, pārstāvi, ir arī ziņojumi, kas tika izplatīti e, Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm šoriet, un tur ir minēts, ka, ka būtībā tās pamata vajadzības e, šajā stadijā tika apmierinātas humanitārajā ziņā, un bieži vien uh, valstī ir rasta atbilde uh, uz eh, humanitāro krīzi ar pašu līdzekļiem, taču mēs arī turpmāk eh, saglabājam modrību, lai varētu vajadzības gadījumā sniegt savu atbalstu. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Lūdzu, eh, Morela kungs, jūs beigu vārdi. Paldies, priekšstādāta kungs! Es gribētu sākt ar šo jautājumu, ar kur es, uz kuru es neatbildēju Un tas ir svarīgs. Vai mēs atzīstam šo jauno valdību vai nē? Tas ir eh, jautājums, kas mums, ar, ar kur mēs bieži vien saskaramies jau no paša sākuma, kāda ir mūsu izvēle. Un es domāju, tā ir diezgan skaidra. Šis jautājums pats par sevi nav mūsu darba kārtībā. Daudz svarīgāk ir tā vietā, lai uzdotu jautājumu, cik svarīgs, eh, cik juridiski tiesiska ir šī jaunā pagaidu valdība. Daudz svarīgāk par to mums ir darīt visu, lai nodrošinātu stabilitāti valstī un lai tā šīs valdības uzņemtais virziens būtu pareizs. Un to ir arī apstiprinājusi Eštons kundze, lai arī viņas vārdi tika interpretēti kā pārāk vispārīgi. Un Vaideres kundze tomēr Biškekā šo vēstījumu ļoti labi saprata, un rīt mēs sagaidām no Biškekas precīzu atbildi. Lūk, šāds, šāda ir mūsu pieeja. Tātad tā vietā, lai koncentrētos uz formālas dabas jautājumiem, mēs mēģinām rast risinājumu šai nestabilai situācijai. Ņemot vērā to, ka tuvāko sešu mēnešu laikā ir eh, svarīgs darbs darāms, jo 20 6. jūnijā būs, ref, 27. jūnijā būs referendums un būs prezidenta vēlēšanas 10. oktobrī, kā jau minēja delegācijas pārstāvis. Un te jautājums, kas būtu vēl darāms, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi. Mēs varētu arī vispārēji secināt, ka šī virziena, kuras mēs bijām izvēr, izvēr, izvēlējušies izveidot tiesisku valsti, tā izskaitā arī cietumu izveidi. Jā, mēs finansējam cietumu celšanu, jo, jā, situācija šajā jomā bija briesmīga. Un tas arī attiecas uz, piemēram, krimināla kodeksa, uz procedūrālā kodeksa maiņu. Un skaidrs, ka būtībā mūsu virziens ir pareizs. Mums šeit nav nekas īpaši jāpārskata, bet jautājums par stabilitāti. Te, protams, ir problēma ar jauniešu nodarbinātību. Š Ekonomiskā situācija šajā valstī ir ļoti nestabila un, protams, te ir ārkārtīgi ātri jābūt ārkārtējām programmām. Jo š, uh, ir apmēram 30-40 Eh, procentu bezdarbs eh, kalnanajā Narinas apgabalā, un tas lielā mērā skar tieši jauniešus. Jo tad, ja šī jaunatne neradīs darbu, tad, protams, viņai būs liels kārdinājums pievērsties kriminālajām struktūrām. Un Kirgistānā situācija ir tāda, ka būtībā ir diezgan labi organizēta korupcijas sistēma, kas ir labi saistīta ar šo klānu, šo tradicionālo sistēmu. Un līdz ar to ir plašas iespējas izveidot jaunus kriminālos tīklus. Un mums ir jācīnās pret uh, narkotikām, bet šī narkotika aģentūra tika uh, padzīta no valsts. Un mēs zinām, kas, uh, kādas līdz ar to kāda ir draudi šai valstī. Jūs uzdevāt daudz svarīgs jautājums Mēs arī esam izvēlējušies atbalstīt eh, demokrātijas, jau minēju, kā šai ziņā darbojas eh, arī Eiropas padomi, bet es mēģinu visām dalību valstīm savā pirmajā ziņojumā, atgriežoties no Biškekas, es mēģināju visām dalību valstīm eh, sniegt skaidru informāciju, ka mums ir jāizveido tāda profesionālās izglītības sistēma, lai Kirgistānas jaunatne, kurai pat labā nav darba, varētu, piemēram, sniegt savu ieguldījumu, strādājot Eiropā. Un e, šajā ziņā arī Erasmus Mundus sistēma tiek augstu vērtēta ziņojumā. Un e, es ā, tagad atbildu Jēglis kundzei delegā, komisija pārstāv pilnīga delegācija. Eh, pa, galvenā eh, gal, vadītājs ir Šantāra de Precht. Tātad tagad tā ir pilnīga delegācija, kas arī strādā ar manu eh, komandu mēs, un arī no citurienes tika nosūtīti eksperti, lai analizētu politisko situāciju. Tad vārds sakot, šī komisija tiešām visnotaļ ir uz vietas. Un Vācijai ir eh, vēstniecība šai valstī, un tā arī kalpo kā Eiropas Savienības eh, pārstāvniecība. Francijas eh, vēstniecība Biškekā tiks izveidot tuvāko dienu laikā. Nu, te ir tas paradoks, ka mēs esam valsts, kas ir vistuvāk Eiropas Savienībai, tu, tomēr tā ir vismazāk pārstāvju ārpus Eiropas Savienības. Un, eh, protams, ka mēs apzināmies, kāda šī situācija. Tad jautājums par dienvidiem. Jā, šis jautājums tiek uzdots, taču mēs pārāk uz to ne, nepastāvēsim. Iepriekšējais prezidents eh, Bakījevs. Uh, tiek atbalstīts dienvidos un uh, ziemeļi atbalsta jauno prezidentu. Bet Bakievs bija licis vilties pašiem arī uh, dienvidu reģiona iedzīvotājiem, jo bijušais prezidents nāk no Džalalabadas, kas ir Kirgistānas dienvidos. Jūs zināt, ka Stalins šo te uh, ieleju bijušo Eh, zīda ceļa, eh, zīda ceļa daļu sadalīja trijās daļās, eh, piešķirot to trijām valstīm pēc valsts kaldi un valdi principa. Un tā tad, te mēs arī redzam rezultāts vēl šodien. Tā tad Bakieva kungs bija, mē, bija cerējis gūt atbalstu dienvidos, bet tagad tā situācija tāda vairs nebija. Uh, un Dienvid arī ir gatavi sekot visam, kas nāk no Biškekas. Tāpēc ir svarīgi, lai šis, šī pagaidu valdība saglabā kontaktu vai spēj to izveidot ar visām, uh, visiem, visiem politiskiem spēkiem valstī. Jo mēs negribētu, ka Mēs vispār neticam, ka var nonākt pie demokrātijas e, bez sadarbības ar dažādiem politiskiem spēkiem. Bet šis te līdzsvars ir panākum, panākams izmantojot konstitūciju, panākot, ka visas uh, interesētās puses tiek pārstāvētas, un šis ir ļoti svarīgs dialoga elements. Bet es baidos, ka ņemot vērā drāmu, ko mēs piedzīvojām. Visiem būtu ieteicams ievilkt telpu, noskaitīt līdz desmit. Nevajag steigties notikumiem priekšā. Vienmēr vēl ir iespējams, uh, iesp iespējams tālāks sadursmes. Un, uh, piemēram, tā varētu būt etniska, etniska sadursmes. Piemēram, Majevkā bija piecas uh, slepkavības un uh, tā tad uh, uh, tas bija netālu no Biškekas, un tūlīt tika paziņots, ka, ka, tie, uh, ka tie ir vienas valsts, vienas tautības pārstāvi, kuriem uzbruka Krievi, piemēram. Tas nemaz tā nebija. Tie bija vienkārši uh, nesenie uh, cilvēki, kas nesen ieradusies Biškekas tūmā. Uh, un viņiem nebija līdzekļu, un tāpēc viņi dzīvoja tur tādās kā būdās. Un, un vienkārši kriminālās bandas gribēja atņemt šiem cilvēkiem viņu iekarotās zemes, un tāpēc viņus nogalināja, bet tā, tās, tas nebija uz eh, nacionalitātes pamata, tas nebija šāda veida sadursmes. Jā, protams, mums ir jāuzminās no tā, lai eh, no šādām uh, iespējamām sadursmēm un arī ECO pārstāvis minutāšu jautājumos ir apmeklējis šo valsti. Vien, bet mums ir jāraugās uz to, kā minoritāts tiek pārstāvēts jaunajā parlamentārajā sistēmā. Un katrā ziņā mums nevajadzētu te uh, pārspīlēt uh, riskus. Pagaidām šie riski bija diezgan uh, ierobežoti. Tātad skaidrs, ka stabilitāte nav uh, nepārprotam, ka vēl ar vien ir iespējams sadursmes, taču uh, ņemot vērā to, ka mēs esam pārējais posmā, vēl ar vienu varētu arī uh, tikt izjauts jebkādas nestabilais līdzsvars. Un līdz ar to šai valstī ir vajadzīgs pēc iespējas lielāks ieguldījums no starptautiskajām organizācijām un uh, arī jānovēro referendums uh, un uh, vēlēšanas. Un tad, kad mēs ar uh, starptautisko neatkarīgo novērotāju palīdzību būsim uh, izdarīšu savu spriedumu par, eh, š, par referendumu un vēlēšanām, tad mēs varēsim arī konkrēti pasniegt faktus. Vācijas prezidentūras laikā 2007. gadā Eiropas, e, Eiropadome bija e, paredzējusi mm, izveidot eh, ārējo dienas, kas mums tagad beidzot ir ar Leidiju Eštoni. E, un mums ir jābūt kritiskiem attiecībā par šo eh, īpašo stratēģiju. Mēs katru gadu septembrī esam izveidojuši, eh, noturējuši īpašas sanāksmes par, eh, par attiecībām ar Afganistānu, Irānu, par ekstrēmisma draudiem. Un šim dialogam, dialogs tagad ir kļuvis nopietnāks nekā tas, kas bija paredzēts sākotnēji. Un Eiropas Savienība ir paredzējusi izveidot tādu reģionālo sadarbību, kas pagaidām vēl ir uh, tikai aizmetņu stadijā. Jo šīs valstis Centrāla Āzijā ir ļoti svarīgas uh, cīņai pret visādām nevēlamām parādībām. Kirgistāna mums dod iespēju šo trīs gadu stratēģiju izpētīt pēc iespējas sīkāk, bet skaidrs, ka mums ir jāatceras, ka pēc šo tūpju, ka pēc tūpju mm, revolūcijas t, Eiropas Savienība nosūtīja savu īpašo pārstāvi. Es, es biju jau otrais pārstāvis. Bet jau 2005. gada martā bija tāda notikuma Biškekā, kas mums lika izveidot stratēģiju, par kuras tagad runāju. Bet ņemot vērā eh, Lisabons līgums stāšanos spēkā ar mūsu ārlietu, uh, Uh, ārējās darbības pārstāvi. Un tad vajadzētu būt šeit pieciem pārstāvjiem - Uzbekistānu, Turkmenistānu, kur, kur mums vēl nav pārstāvju. Tātad viss politiskā ieguldījuma darbs ir jādara tā, lai mums Eiropas Savienībai šajā reģionā būtu pilnīgi izveidots tīkls. Tā tad eh, ir vēl dažs tēmas, pie kurām mums būtu jāstrādā, piemēram, migrācija. Un drošības jomā mēs neslēpsim, ka mums bija daudz, daudz darāms cīņā pret eh, narkotikām un pret terorismu. Un te ir arī runa par kultūras dimensiju. Pat labam šis eh, reģions ir rusofons, runā krieviski, taču svarīgi, lai mūsu sniegtā informācija nebūtu uh, tikai krieviski. Bet te es gribētu sacīt, ka Eironews dara ļoti labu darbu šai reģionā. Un tas nozīmē, ka vietējie klausās Eironews, un tātad viņi meklē tomēr citus vēl informācijas avots, ne tikai tos, kas pie viņiem nonāk uh, no Krievijas puses. Paldies par uzmanību. Paldies, Morel kungs. par jūsu izklāstu, kas bija plašs un visai skaidrs. Reģions ir eh, interesants, nozīmīgs, un es domāju, diskusija bija nu arī vērtīga. Jūs paliksiet tagad arī šeit, jo uh, tagad pievērsīsimies nākamajam jautājumam, ko arī apspriedīsim ar jums. Tas ir uh, situācija Grūzijā. Uh, Paldies Betu Locīkungam, paldies arī viņam par dalību debatēs un klātbūtni. Un tagad ar īpašo pārstāvī Dienvidkaukāza reģionam Pīters Sanabī apspridīsim nākamo jautājumu. Šeit ir runa par parlamentālās sadarbības delegācijas sadarbībā ar Grūziju ceļojumu uz Tbilisi, eh, kas notika no 29. līdz 31. martam. Tad mums ir eh, delegācijas vicepriekšēdis Celakungs, un viņš mums eh, pastāstīs par to. Bija tikšanās ar Grūzijas valsts varas pārstāvjiem, bet arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tad arī mūsu cilvēki devās uz robežu ar Dienvidu Osetiju, un viņam brīd līdzbrauc ECO novērotāju misijas pārstāvu. Tagad tālāk kungam dosim vārdu. Un pēc tam pārējie runātāji. Tātad 7, 8, maksimāli 10 minūtes, tas būtu ļoti labi, tad mēs varētu sēdi e, e, tādos labos ietvaros noturēt. Paldies priekšēd, paldies. Darbie kolēģi, e, centīšos runāt īsi. Ziņojumam ir divas dimensijas. Kas noticis? Pirmkārt, Otrakārt, kādas mācības mēs varētu gūt no savu braucienu uz Tbilisī? Ir bijuši 12 sanāksmes ES un Grūzijas uh, uh, delegācijai, un pēdējā bija tātad 29.31. martā šogad. Četri deputāti mēs bijām, kas piedalījās šoreiz šajā sanāksmē tātad neliela delegācija, bet sanākšņu grafiks bija ļoti intensīvs. Diskusijas ar mūsu Gruzijas partneriem pievērsām uzmanību e, galvenākārt šādiem jautājumiem. Pirmkārt, tā, saut, tā, ot, tā sautais otrais demokrātisko reformu vilns gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, kā jūs ziniet, 30. maijā Grūzijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Tad mēs runājam par patreizējo globālo finanšu un ekonomikas krīzi un kā Grūzija ar to tiek galā un kā sociālā drošības pasākumi tiek spērti šajā kontekstā. Runāja par etnisko minoritāšu tiesībām, eh, par bēgļiem un tiem, kas bijuši spiest atstāt savus mājvietas. Diemžēl mums nebija iespēja detalizēti iepazīties ar situāciju ar, pie robežas ar administratīvās robežas ar Abhāziju un Dienvidu Osetiju. Mēs runājam arī par Grūzijas dalību austrumu partnerībā, par reģionālu sadarbību Dienvidu Kaukāzu un Melnās jūras reģionā. Mēs arī pieņēmām kopīgo paziņojumu, gala paziņojumu un rekomendāciju. Šogad decembrī ar Azerbaidžas de delegāciju tas nenotika, kad daži no jums atcerās. Bija ļoti interesanti, ka pirmajā mūsu sanākšņu dienā mēs tikāmies ar daudzām Gruzīnu nevalstiskām organizācijām, mēdīju un opozīcijas pārstāvjiem. Viņi mūs informēja par gatavošanos pašvaldību vēlēšanām un jautājumiem, par kuriem tur tiek diskutēts, un viņi bija ļoti kritiski noskaņot, var teikt, par cilvēktiesību aizsardzības līmeni, par mediju plurālismu, par opozīcijas iespējām godīgi piedalīties pašvaldību vēlēšanās. mēs kopīgi izdarījām secinājumu, ka labi darbojošas demokrātiskas institūcijas un cilvēku tiesību un tiesību valsts principu ievērošana ir ļoti nepieciešama modernajai Grūzijai. Pēc oficiālās sanāksmes mums bija divpusēja sanāksmes ar prezidentu Sakašvili, Baranici, premjeru vietnieku un ES integrācijas ministru, kā arī ar daudziem citiem Grūzijas pārstāvjiem. Pēdējā mūsu apmeklējuma Grūzijas dienā mums bija iespēja arī tikties ar ES novērošanas misiju Grūzijā un uzklausīt no viņiem informāciju par situāciju pie administratīvajām robežām, kuras pēc 2008. gada augusta kāra ar Krievi ir izveidojušās. Mēs arī devāmies ārpus Tbilisi un tikāmies ar Gidīgu Kurvaletī apmetnē ar bēgļiem, kas ir ļoti tuvu Sinvāvī reģionam. Taču ļoti īsi gribētu arī runāt par tādiem jautājumiem, kas mūsu prāt ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz mūsu politiku iepretīm Grūzijai. Pirmkārt, situācija pie administratīvām robežām ar di Dienvidosetiju un Abhāziju kopš eh, vairākiem mēnešiem ir mierīga. Ženēvas sarunās starp konfliktu pusēm nav nekādas būtiskas virzības, nav arī nekādas izmaiņas attiecībā uz to, ka es novērotāju misiju strādāju Krieviju kopā ar vietējām varas iestādēm, neļauj e, novērotājiem iekļūt Dienvidosetijā vai Abhāzijā. Tas nozīmē, ka mūsu novērotāja misija de facto strādā tikai Grūzijas pusē. Grūzijas iekšpolitika tagad nosaka pašvaldību vēlēšanas. Tajā skaitā arī būs pirmo reizi tieši Stibilisī eh, pilsētas mēra vēlēšanas 30. mājā, kā jau sacīja. Šīm vēlēšanām ir daudz lielāka nozīme nekā parasti pašvaldību vēlēšanām, jo pēc tam vairākus gadus nebūs vēlēšanas. Tikai 2012. gadā būs atkal paš, e, parlamentu vēlēšanas un 2013. prezidenta vēlēšanas. Mēs pamanījām, ka politiskā elita un lojālie mēdī izrāda pazīmes, ka izmanto spriedzi, lai stiprinātu savu de facto varas monopolu, eh, raugoties uz pašvaldību vēlēšanām. Daudz no jums varbūt ir dzirdējuši par neseno 30 minūšu gar eh, viltus dokumentācijas pārraidi televīzijā par it kā jaunkrievijas uh, invāziju tiek gatavot, ko atbalsta Grūzijas opozīcija. Šī pārraide izraisīja plašu paniku. Nenormāls sirdsrieks skaits un tam līdzīgi. E, es uh, novērotāju misijai Grūzijai tūlīt pat vajadzēja Eh, pūlēties situāciju nomierināt. Un tas, protams, nesakrīt ar novērotāju misijas centieniem eh, eh, nodrošināt drošību. Mēs uzskatījām, ka prezidents un Grūzijas politiskās elites pārie pārstāvi viem vajadzētu atturēties no bāļu radīšanas un elektrāta iebaidīšanas. Uh, bet būtu jāļauj valstī e, attīstīties e, un kļūt par normālu funkcionējušu demokrātisku valsti. Protams, ka e, Grūzijai ir jābūt cita veida demokrātijai kā Krievijā. Tas tieši no Grūzijas viedokļa ir svarīgi, un pašvaldību vēlēšanas dod labi iespēju šajā virzienā virzīties. Ir arī ļoti nozīmīgi, lai ES kā e, galvenais Grūzijas drošības un ekonomiskais partners bauda Grūzijā lielas simpātijas, un tās arī jāizmanto. Grūzija ir varbūt viens no mūsu ekonomiskās un finanšu palīdzības saņēmējiem kopīgajā paziņojumā arī tas tika atzīmēts. Gal galā augsta ES atbalsta līmeņa saglabāšana e, sensitīviem Grūzijas stāvoklim ir un paliek ļoti nozīmīgi, arī raugoties uz energodrošību. Mūsu atbalstam ir jābūt vērstam Grūzijai kā valstī, nevis tikai Grūzijas varas iestādēm. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un tas arī laikam ir viens no galvenajiem mērķiem, kas mums kopīgi jāpanāk. Paldies! Grazie, onorevole Thaler. La parola al collega Černecki. Paldies, Činečī. Vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos ko teica Tālēra kungs. Iespējams, ka tas ir līdzīgi kā Slovenijā, kad TV stācija vai radiostacija pārraida kādu programmu, kas rada lielu saspringumu. Uh, neviens neap, neapsūdzēja valdību Slovenijā. Jūs kritizējāt Gruzijas valdību par, par šo te pārraidi, e, TV pārraidi. Taču šī te TV stācija nepiedar valdībai. Ja jūs būtu Amerikas, e, de, Amerikā deputāts 30. gados, tad pēc e, Orson Velsa slavenās pārraides kurā tika pastāstīts, eh, kur runāja par it kā marsiešu uzbrukumu Amerikai, tad iespējams, ka varētu kritizēt šo radiostaciju. Bet mums ir skaidri jāatdala tas, ko žurnālisti vai māsu mēdī dara, lai palielinātu savu auditoriju. Valdība un prezidents nevienmēr ir tie vainīgie. Es gribētu piekrist Tālera kungam tādā ziņā, ka mums joprojām jāsniedz liels atbalsts Gruzijai. Grozija patiešām ir viens no lielākajiem Eiropas eh, palīdzības saņēmējiem, bet var teikt arī, ka tā ir frontes līn, pirmās līnijas eh, valsts, jo tā mm, labprāt sadarbojas ar ES pretēji, piemēram, Armēnijai. Grūzija ir spējusi izrauties no Krievu ietekmes eh, sfēras, un tamdēļ Mums jāuztur joprojām atbalsts šai valstī. Es nesap, nevaru saprast šo te dalījumu, kur jūs uh, sacījāt, kas ir palīdzība valstī vai valdībai. Gruzijai tikai viena valdība. Un gribu pateikties Morela kungam par viņa godīgumu. Jūs teicāt, ka ES Kirgistānā ir jūtama kā klātbūtne. Uh, Un jūs teicāt, tur ir Vācijas vēstniecība un Francijas vēstniecība arī drīz tiks atklāta. Taču mm, domāju, ka es ir mazliet vairāk nekā tikai atsevišķu nacionālo valstu intereses. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji kungs! runā Hadzigērgīva kungs. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta gr Gruzijas um, um, teritoriālā integritāte, un tādā veidā mums, mēs, protams, arī paužam Eiropadomes nostāju, un mums um, Eh, būtu jāpanāk, lai nenotiek nekādas militāras, eh, eh, militāra virzība, vai tā būtu viena vai cita iemesla dēļ. Man ir divi jautājumi. Kā jūs vērtējat, kāds, kā vēlēšana rezultāts iespaidos politisko virzību un, un Vēl jautājums. Vai būs vēlēšanas eh, Dienvidosetijā un Abhāzijā? Paldies. Grazie, onorevole Adžiģor. Paldies. Nākamais runātājs. Man ir tikai daži jautājumi par ziņojumu. Es uzmanīgi izlasīju šo ziņojumu un tur ir runa par jauna starptautiska miera uzturēšanas spēka izveidi. Un tas tiek aicināts tādu izveidot, vai tādam spēkam būtu tāds stingrs mandāts, un vai mēs plānojam, ka tajā piedalīsies arī ES valsts, valstis, un kāda varētu būt Krievijas reakcija. Uh, Tagad atkal pie šī paša ziņojuma. Krievija tiek kritizēta vairākās vietās diezgan skaidri. Bet Grūzija nekur netiek kritizēta, lai gan es e, vai jūs uzskatāt, varbūt tās, ka šis ziņojums ir mazliet vienpusīgs? jo tur nav pieminēts nekāda drošības apmācība. Eh, ASV joprojām eh, sniedz palīdzību eh, Grūzijas armijai. Un kāpēc tas nav minēts ziņojumā? ASV senatori ir aicinājuši ASV un ES atbalstīt Grūziju. Ziņojums runā par to, ka jāatbalsta Gruzijas teritoriālā uh, integritāte, bet kāda atšķirība, piemēram, ar Kosovu ir? Paldies! Paldies Lozingas kundzei! Šķiet, ka runātāju saraksts ir pabeigts, un tāpēc es došu vārdu vispirms Morela kungam, jo Jums drīz esot eh, jāpamet mūsu sanāksme ap pulksten pieciem, kā man te teica. Es gribētu saņemt arī informāciju par sarunu procesu, kā arī Ženēvas dialogu 3. Mm, marta sanāks par to, kas tur notece. Es nezinu, vai jūs vēlējāties runāt? Vai tas kaut kas uh, steidzams, Lunaček kungs? Varbūt mēs, uh, uh nu, varam vēl dot jums vārdu. Lunačeka kundze, vai jūs delegācijā piedalījāties? Paldies! Nē, es neesmu referenta attiecībā uz Gruziju bet es biju šajā delegācijā, šajā par parlamentāras sadarbības komitejā. Es nebiju šeit pirms eh, brīža, es nezinu, cik daudz ir pateikts. Eh, galvenais šajā vizītē bija tas, ka ES misija ir ļoti svarīga. Tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu vēl stiprināt un uzlabot, jo īpaši uh, ka mums ir šīs tā administratīvās e, robežlīnijas, piemēram, projekts cilvēkiem, kas dzīvo ar, apus robežas, piemēram, e, Dienvidu Osetijā. Otra lieta, ko mēs atklājām, kas ir problemātiski, ir tas, kā tiek gatavotas e, vēlēšanu saraksti, kā tiek mainīti vēlēšanu apgabali, jo īpaši ārpus Tbilisi, lai uzlabotu valdošās partijas izredzes. Pēdējās nedēļās mēs dzirdējām no dažām partijām, viena bija zaļā partija, kuras arī atcerēti, ko es varu teikt atcerēties, e, zaļā partija, kur jau otrais nespēja reģistrēties, jo man liekas, ka tas ir ļoti dīvaini kā cilvēki tiek identificēti un vēlēšana komisija, kā tiek veidota, kad puse ir no vadoš, valdošās partijas un citi nav, eh, šis te līdzsvars kļūst diezgan sarežģīts. Daudzas nevalstiskās eh, organizācijas ir prasījušas ne, neatkarīgu vēlēšanu eh, komisiju. Arī tas, kā tiek veikt veidota šī te komisija, e, NVO bija kandidāts, bet tas netika pieņemts. Tā kā mums jārunā arī par mēdīju pārstāvju, pār, mēdīju brīvību. Mēs tikāmies ar pārstāvjiem, viņi runā par to, kā šīs problēmas tiek apskatītas, kas viņiem tiek ļauts pārraidīt. Prezidents Sākašvilī pats arī kritizē to, kā mēdīja e, reizēm jokais, jokojas vai rada hausu. Ehm, tātad mēs vienmēr atrodam kopējo ienaidnieku, bet tāds eh, paškritika arī tur parādās, kas var vest uz lielāku demokrātiju. Man liekas, ka tas ļoti problemātiski. Mēs esam kopīgi sagatavojuši rezolūciju kopā ar Grozijas parlamentu, jūs droši vien to jau esat redzējuši, bet Eiropas parlamentam tomēr ir jāsako līdzi un cerams, mēs to darīsim kopā ar jums. Paldies! Paldies, Lunačekas kundze, Morel kungs. 5-6 minūtes. Merci, merci, Paldies, priekšstādātā kungs. Es jau daudz esmu runājis, un um, man jāizsakās ir turpmāk īsi. Paldies par šo iespēju, ka varu, varu atbildēt uz eh, jūsu misijas eh, secinājumiem. Nu, es gribētu sniegt ieskatu manā um, atbildības jomā, tas ir eh, runa par, te ir runa par 12. augusta 8. septembra Ženēvas konvencija, kur vadīja, mm, kur vadīja uh, Francija, un mēs uh, strādājam tan, tandēmā, mēs strādājam te pašā stāvā, un šis tandēms tiešām darbojas. Mēs esam skaidri sadalījuši savus pienākumus, un tas viss notiek Ženēvas uh, konvencijas ietvaros. Uh, jā, diemžēl man nebija iespēja šīs eh, Ženēvas diskuti, diskusijas skaidri jums eh, apstāstīt, bet katrā ziņā Grūzija ir daļa no šo diskusiju, no šīm diskusijām, un arī šis, šie secinājumi izriet no tām. Un mēs esam izveidojuši sadarbību ar ECO un ANO lai pēc iespējas rastu risinājumu šai starptautiskajai krīzei, kas izrietēja no 2008. gada augusta ļoti īsā, bet tomēr svarīgā kara. Pēdējā sesijā, kas jums bija martā, jau eh, varētu sacīt, nav īpaši patīkama šī eh, sajūta, ka pozitīvājs progress drīz beigsies. Gluži otrādi, mēs eh, apzināmies, ka Gruzijas iekšējās problēmas tiek sadalītas divās uh, daļās būtībā te ir runa par tām valstīm, kas nevisai tiek atzīstas. Protams, ka mūsu eh, situācija nav apskaužama. Skaidrs, ka mēs gribam turpināt dialogu, mēs gribam nodrošināt uh, vismaz minimālu izdzīvošanas, uh, eh, minimāls izdzīvošanas apstākļus iekš uh, vietējiem iedzīvotājiem. Un tad mēs varēsim runāt arī par politiskas dabas jautājumiem. Tā ir izvēle, kuru mēs esam izdarījuši metodiski, tātad tā ir virzība no eh, apakšējiem slāņiem uz augšējiem. Tas prasa daudz laika, tomēr tas ir vienīgais iespējamais ceļš, jo citādi mēs varētu nonākt pie eh, bezgalīgām konfrontācijām un pēc uh, apusējas uh, partneru nepieņemšanas skaidrs, ka te mums arī ir jānodarbojas ar iespējamo incidentu iepriekšēju novēršanu, vai tas būtu saistīts ar Abhāziju vai ar Dienvidosētiju. Tas ir eh, mehānisms, eh, tātad incidentu novēršanas un uh, uz reaģēšanas mehānismus, kas līdz šim diezgan labi darbojās. Ženēvā mēs uh, arī par to spriedīsim. Mēs arvien runājām par, par minu, Gruzijas minoritāti, mēs arī esam apmeklējuši ciemus, tur, kur Gruzīni ir minoritāte, un mēs arī turpinām dialogu galvaspilsētā un Schindvālī. Tātad Ženēvas darbs turpinās, tā nav vienkārši sēdi, kas laik pa laikam norisinās, bet mēs visu laiku turpinām šo darbu, te ir apmēram iesaistīti 60, ir iesaistīti 60 puses, kas ir 60 pārstāvi, vai tas būtu humanitārās palīdzības jomā vai politikas jomā. Un katrā ziņā arī komisija ir iesaistīta šajā incidentu novēršanas un reaģēšanas mehānismā. uh, ANO pārstāvji vairs netiek, uh, nav uz vietas, un arī ECO pārstāvi nav uz vietas, un līdz ar to visā atbildība gūstas uz Eiropas Savienības pras, pleciem. Un izmantojot uh, Ženēvas diskusijas, mēs arī nodrošinām sekretariātu. <clears throat> Pašreizējā situācija. nav um, nav vajadzības uh, steigties, steigties uh, uh, notikumiem pa priekšu. Desmit minūšu laikā Eiropas Savienība jau tūlīt pat bija gatava šo, šai panikai pielikt punktu. Eiropas Savienība uzreiz sacīja, ka uh, Eh, jums ir jānomirinās. Tas bija briesmīgs karš, no kura mēs jau varējām izvairīties. Tātad pirmais, pirmā Eiropas Savienības uh, funkcija ir novērst šāda veida, uh, šāda veida incidents. Bet katrā ziņā mums ir jāatzīst lielais nopelns, šo 350 uh, cilvēku nopelns, kas strādāja šajā misijā. Uh, un viņi darīja visu, kas bija viņu spēkos. Un katrā ziņā, jebkādi turpmākie incidenti tika novērsti. Misija pieņēma savu nostāju. Mēs, ECO, ANO un es pārstāvi, protams, gribējām Eh, mums, uz mums izdarīs spiedienu, ka mums ir, jā, ir jānosoda. Bet eh, ko mēs varējām vienī, vienīgi mm, kritizēt, bija tas, ka nebija pietiekoši daudz informācijas par eh, militāro klātbūtni. Jo pateicoties informācijas trūkumam, tad varēja izraisīt šo paniku. Tātad mūsu uzdevums ir uzlabot informācijas apriti. Tātad ar mūsu satelītiem Eiropas Savienība var savā ziņā sniegt šos informatīvos elementus, un līdz ar to var sacīt, ka Eiropas Savienības loma ir ļoti būtiska. Taču es jums sacīju, ka ir apmēram 60 eh, eh, personas, kas eh, ik pēc diviem mēnešiem sajiet kopā un spriež par šo situāciju. Un tad, pamatojoties uz šo sadarbību, mēs varam arī uzlabot situāciju. Un nākošā sanāksme būs jūnijā. Lūk, tas man bija sakāms, lai jums sniegtu nelielu ieskatu Ženēvas diskusijās. Un eh, tas ir tas veids, kā mēs varam uzlabot savu darbu. Un eh, atbildot uz Lunačekas eh, kundzes jautājumu. Es lasīju jūsu grozījumu projektu un arī par administratīvās slogas sadali. Es saprotu, ko jūs te gribat sacīt, taču es gribētu jums sacīt, ka galvenokārt mūsu uzdevums ir atvieglot dzīvi tiem iedzīvotājiem, kas tika sadalīti divās daļās. Un eh, Grūzijas eh, gadījumā tā ir eh, upe, kas sadala kas sadala valsts teritoriju. Te, piemēram, ir šī ielēja, kur 20, kur vienā ciematā dzīvo 20 bērni, kuriem tomēr jādodas uz skolu pāri tai upei, un viņiem ir jā, jāiet pāri visiem kalniem, un katrā ziņā šādā veidā tiek brutāli sadalīta mm, iedzīvotāju ikdiena. Un katrā ziņā tad mums šeit būtu jāizve, jāizveido pārējas, mums jācīnās pret korupciju, pret uh, narkotiku, pret kon, narkotikām, pret kontrabandu. Un katrā ziņā jānodrošina pēc iespējas uh, normālāku situāciju. Jo tad, ja šeit ir divas, uh, savu veidu divas valstis, kaut arī tās nebūtu atzītas, tomēr ir kaut kā jāizveido tāda robeža, lai varētu nodrošināt cilvēku pārēšanu. Un mūsu uzdevums ir nostabilizēt šo ikdienā nepieciešamo kustību iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! interesanti. Paldies Marēla kungam. Tas patiešām bija interesanti, un jūsu atbildes atkal bija ļoti precīzas. Jūs teicāt, ka jums ap pieciem jādodas prom. Paldies, ka jūs vēl palikāt pie mums, bet jūs varat jau doties prom, ja jūs tā vēlties. Sam nebija kungs, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt dažas vispārīgas piezīmes. Pirmkārt, daudz, kas paš, pašlaik eh, Kaukāzā ir sabalansēts un arī konkrēti Gruzijā. Jautājumi, par kuriem mēs runājam, ir stratēģiskie jautājumi, stratēģiskā līmenī ir situācija, kad Grūzija ir izvēles priekšā un notiek debats par politiku, par to, ka no vienas puses var tuvoties Eiropai. Tas ir no vienas puses veidot uh, drošību un labklājību un pietuvoties Eiropas Savienībai, bet no otras puses ir arī politikas iespēja tāda, uh, kur ir runa par pašpietiekamāku Grūziju, Grūziju kur Eiropas uh, iespēja ir tā, kas tiek uzskatīta, ka tā sasiet rokas valdībai. Tādā situācijā, kā ir Grūzija, kad ir daudz briesmu, kad uh, valdība un vadība uzskata, ka Eiropas Savienība un arī mm, partneri mm, it kā neizprot šo valsti, un tad vēl tāda, mm, tāda nervoza atmosfēra, kas iz, izpaužas, piemēram, mēdījos, piemēram, Hoka televīzijas eh, programmā un tā, tā tālāk. Otrs Otra lieta, kas ir diezgan sab, salīdzvarota, ir Grūzijas demokrātijas liktenis. Grūzija e, gatavojas jaunām pašvaldību vēlēšanām, un to svarīgums šīm vēlēšanām ir ļoti liela nozīme, neparasta liela nozīme. Tātad ģenerāli mēģinājums notiek pret, e, pirms prezidenta un parlamenta vēlēšanām. Uh, un tas, eh, šīs te vēlēšanas seko ārkārtīgi nemierīgiem laikiem Gruzijas politikai. Tā kā 2007. gadā bija ārkārtas stāvoklis un karš 2008. gadā, kā arī lielas opozīcijas demonstrācijas, kas turpinājās trīs mēnešus 2009. gadā. Ir eh, jautājumi, kas jārisina pirms vēlēšanām, piemēram, attiecībā uz vidi, vai būs brīvas e, vēlēšanas, bet arī pēc vēlēšanām ir jārunā par to, vai opozīcija e, stāsies pretī šiem te vēlēšanu rezultātiem, un vai viņi arī šeit iesaucēs, ie, ie, iejauksies. Arī krīze, 2009. gada politiskā krīze arī bija e, ar to raksturīga. Vēl līdzsvars eh, eh, jārunā par līdzsvaru arī reģionālā konflikta sakarā. Šeit, lai visu vienkāršot šo te politisko izvēli, ko kāda stāv priekšā Gruzijas valdībai, ir vai nu izolēt šos te konfliktu reģionus, tas ir izsvēpēt viņus, vai arī eh, veidot viņ, ar viņiem sadarbību un Eh, meklēt mierpilna risinājuma iespējas. Šī te politikas uh, eh, izvēle no mūsu perspektīvas varbūt izskatās vienkārši, bet ne no Gruzijas puses. Mūsu uzdevums šeit ir dot pilnvars tie, tiem, kam mm, ir atvērts, atvērta domāšana uh, un palīdzēt šiem te cilvēkiem Tbilisim. Mēs esam jau spēruši vairāk soļus uz priekšu. Uh, dalību valstis un drošības komiteja ir apspriedus pagājušā gada beigās politikas dokumentu par es neatzīšanas uh, dokumentu attiecībā uz Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Un Mēs vēlamies palielināt es lomu ceļā uz uh, konfliktu risinājumu. Mēs gribam izbeigt uh, iedzīvotāju izolēšanu un veicināt uh, sapratni starp um, kopienām šajos te reģionos. Šis te mm, neatzīšana un apņemšanās ir divas, divi pamati Neatzīšana bez apņemšanās ir tas pats, kas izolācija, bet apņemšanās bez atzīšanas arī ir bīstama politika, kur apņemšanās varētu būt padarīts par instrumentu. Um, mēs varam nonākt uz slidenas vietas. Um, mēs esam snieguši padomus Gruzijas valdībai ka tā centās formulēt stratēģiju attiecībā uz okupētē, okupētajām teritorijām, eh, kā arī palīdzēja viņiem ievies šo stratēģiju. Tagad eh, ir mm, ar. Tā kā ir kontakti ar Tbilisi, un tad mēs, eh, acīm redzot, spēsim spēlēt svarīgu lomu. Visbeidzot, ceturtais punkts, kas arī ir līdzsvarots, eh, skar eh, Gruzijas attiecības ar kaimiņiem. Krievija, protams, ir lielākais kaimiņš un ar, ar, lielāko, ar lielākajām grūtībām. Un tāpat laikā attiecības stagnē, jo Krievija nespēja pildīt um, miera nolīguma apņemšanās, jeb saistības. Nav arī īpaši progress, ka mm, varētu atklāt vairāk pārējais punkts starp Gruziju un Krieviju, bet eh, formālie kontakti ir ļoti nedaudzi, un tāpēc mūs māca diezgan lielas bažas, ko var redzēt arī pēc Gruzijas reakcijas uz uh, opozīcijas līderiem, uh, kas ir parādījušies Maskavā, un tad uh, rodas bailes par to, ka Krievijas un Gruzijas puse vairāk grib iesaistīties mm, Gruzijas politikā. Uh, Attiecībā uz Turciju arī tur ir zinām sensitīvi tādas attiecības. Tas ir būtisks Gruzijas partneris, bet ir arī daži tādas grūtības konkrēti attiecībā ar Turcijas attiecības ar Abhāziju. Viņi turpina tirzniecību starp Turciju un Abhāziju, bet jūs atceraties, ka bijuši vairāk incidenti pagājušajā vasarā. Un lielā mērā to visu veicina arī vietējā apkāzu diaspora Turcijā. Tātad mums ir jāturpina e, mūsu ietekme austrumu partnerībā, e, kur ir runa par asociācijas un brīvās tirniecības nolīgumiem, vīzu atcelšana vai liberalizācija, un šie galvenie instrumenti, kuri ir mūsu rokās, un ja mēs spēsim panākt savus mērķus eh, laicīgi, tad es domāju, ka mums būs liela stabilizējoša loma šajā nervozajā situācijā Gruzijā. Par demokrātiju mums ir jāiesaistās tāpat kā mēs to agrāk esam darījuši, mums eh, jāgādā, lai Eh, Gruzija turpina šo ceļu. Būs grūti eh, turpināt šo darbu, bet mums ir jāgādā, lai būtu tāda pozitīva trajektu, trajektorija, lai gan iespējams, ka to tā eh, tik labi neizteiks, kā mēs gaidām. Mums jāturpina darbs šajos te okupētajās teritorijās. Uh, un jāskatās, kāda tur ir attieksme abās pusēs. Un, protams, mums jāturpina e, drošība, jāuztur e, drošība, e, jo ES ir galvenais spēlētājs stabilitātes nodrošināšanā. Situ šajā situācijā mums ir Ženēvas sarunas un mieru uzturēšanas spēki, un es vairāk to neapskatījuši, jo Morel kungs jau to minēja, un paldies. Grazie, ambasciatore Senebi. Ehm, paldies. Paldies, Senbī kungs. Tad tagad pēdējā atbild no Tālēra kunga. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pavisam īsi piebilst kaut ko tam, ko sacīja uh, vēstnieks Selbija kungs. Būtībā es piekrītu tam, ko viņš sacīja. Mums jāapzinās, ka Grūģi, Grūzijas uh, sabiedrība ir ļoti polarizēta. Tāda, tāds bija priekšstats, ko mēs ieguvām no mūsu sanāksmēm tur. Un mēs mēģinājām panākt to, lai mēs varētu iedrošināt politisko kultūru. Lai tā panāktu, ja tā būtu ietvarošāka, nevis atstumjošāka. Nu, tāds bija mūsu delegācijas pamat uzdevums, tā varētu sacīt. Un e, šīs te viltotās ziņas, šī preses pīle, kas šodien vairākas reizes tika pieminēta, ir paraugs pilnīgi pretējam gājienam, tā tad uh, atgrūdoša politika. Lai arī tā bija neatkarīgā televīzija. Bija interesanti runāt ar prezidentu Jo prezidents sacīja, ka šis, šis eh, viltus eh, dokumentālais sižets bija pietiekoši tuvu tam, kas reāli varētu notikt. Tātad eh, šīs iespaidīgais viltotais materiāls netika sagatavots mm, neprofesionāli. Un tagad jautājums par vēlēšanām, vai tās varētu būt efektīvas, vai tās notiks arī Dienvidosetijā un Abhāzijā. Nu, nav realistiski, ko tādu gaidīt, jo reālā situācija nepieļauj šādu, šādas eh, vēlēšanas. Un Lozingas kundzes jautājums par tā saucamajiem jaunajiem mieru uzturēšanas spēkiem. Es domāju, ka jums eh, šie galējie ieteikumi ir pieejami, e-pastā jūs tos varat izlasīt. Un mums ir jāapzinās tas, ka Eiropas uzraudzīšanas misija ir galvenais stabilitātes garants Gruzijā. Un um, Morelī kungs, Morelī kungs jau norādīja, ka uh, Eh, ka ir uzteicams šīs misijas darbs. Un eh, Krievi nevar izvērst savas akcijas, savu rīcību pāri robežai. Un te ir runa par partneriem, eh, kas grib izvērst, izveidot jaunu spēku, kas varētu darboties abās robežu pusēs. Protams, mēs uzskatām, ka Grūzijas vēlme ir visnotaļ leģitīma. Un ar to es arī varētu beigt savu uzstāšanos. Nav nekādu šaubu par to, ka Grūzijas nostāja un mūsu nostāja ir tāda, ka mēs abi gribam, lai Grūzija tuvotos Eiropas Savienībai ar, eh, un mērķis būtu iestāties Eiropas Savienībā. Un uh, tad mēs arī būtu gatavi izveidot atvieglojumu, uh, instrumentus, uh, kā uh, sadarbības nolīgums. Lielas paldies! Paldies, Tālēra kungs! Paldies par jūsu pamatīgo uzstāšanos. Gribu arī pateikties uh, vēstniekam par viņa svarīgo iesniegu svarīgo ieguldījumu šajās debatēs. Es domāju, jūs visi esat pauduši savus viedokļus un vi uz visiem jautājumiem arī ir atbildēts. Tad nākošais punkts mūsu darba kārtībā ir Vincent Pejona ziņojums par Savienību vidusjūrai. Varbūt jūs varētu tad mums eh, sniegt vispārēju pārskatu par visiem šiem, eh, visām iespējamām vienošanās pakāpēm, kompromisiem, ko jūs apspriedat politiskās grupās, lai samazinātu grozījumu skaitu. Es tikai gribētu atgādināt, ka par eh, šo jautājumu būs balsošana maijā plenārsēdē un rīt mūsu komitejā. Uh, Un es gribētu jums arī atgādināt, ka plenārsēdēji pirms, dažas dienas pirms plenāras sesijas būs eh, sanāksme 7. jūnijā valdību vadītāju sanāksme. Tur arī tiks izskatīts mūsu prioritātes stratēģiskajā ziņā. Un arī Eiropas parlaments protams, turpinās savu darbu pie šī jautājuma plenārsēdē. Un tātad es gribētu aicināt Pejona kungu, ņemot vērā to, ka mūsu interesi ir liela, sniegt mums tādu vispārēju pārskatu par šo, par šo uh, jautājumu. Varbūt tad arī tā Mercedes, kurš ir uh, Savienības vidusjūrai priekšstādātājs varētu mums sniegt vēl papildu informāciju. Tātad pēc Barcelonas sama, samita būtu pareizais brīdis e, mums gūt informāciju par e, attīstību šī, šai jautājumā. Es ceru, ka arī jūs iesaistīsies šai procesā. Tad lūdzu vārds jums, Pejonkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un jo īpaši paldies par jūsu vārdiem un par jūsu apņemšanos, norādot, ka šis jautājums mūsu komitejai un parlamentam ir ļoti svarīgs. Tad te ir runa par savienību vidusjūrai. Šajā viedokļa apmaiņā es negribu runāt gāri, jo mēs balsosim rīt, un tā tad rīt mēs uzklausīsim kolēģus. Es vienkārši gribētu no viss sirds pateikties maniem kolēģiem. nav viegli, mums ir jāpastāv uz, eh, jāpastāv uz savu nostāju, un mēs gribam atbalstīt Savienību vidusjūrai. Un pēc pirmajām diskusijām tika iesniegt pār par 200 grozījumiem. Gandrīz visi grozījumi, te es runāju par 90% eh, grozījumi, ir lielā mērā uzlabojuši tekstu Tur ir eh, parādījušies precīzāk izteicieni, un es gribu no viss sirds pateikties manai kolēģei Janāku kundzei, ar viņu mēs vēl strādājam šorīt, Vēgeles kundzei Flotr kungam. Un es domāju, tātad pavisam ir 25 kompromisi, ko mēs jums ierosinām. Mēs katru reizi apspriedām katru niansi, jūtīgos jautājumus, arī ņēmām vērā ekspertu viedokli. Un tādā veidā tā mēs varējām rast vienošanos, kas mūsu Eiropas parlamentu nostāju var padarīt spēcīgāku. Es arī gribu pat, pateikties kopā Objos un Obis kungam Šie kolēģi ir ļoti lielu iesniegumu, eh, ļoti lielu ieguldījumu devušai darbā. Viņi ir tiešām lielā mērā uzlabojuši mūsu kolektīvo darbu. Un vēl es gribētu norādīt eh, vienu aspektu, kas man rada bažas. Mēs izvēlējāmies šo ziņojumu izveidot tajā brīdī, kuru kā jūs minējāt, kurš, kā jūs minējāt, priekšstādātā ir, ir uzskatāms par, par tādu kā impulsu samitam. Mēs zinām, ka šī te savienība vidusjūrai ir diezgan uh, sarežģīta, un tur ir bijušas iesaistīts arī pretruns, un tāpēc mēs gribam, lai Eiropas parlaments uh, stāvot pāri jebkādām politiskām pretrunām, tomēr parāda savu apņemšanos strādāt šīs savienības labā. Jūnijā eh, mūsu darbs turpināsies, bet maijā mums būs arī diezgan sarežģīta situācija, jo parlamentam būs eh, plenāra sesija un tā, tā situācija iespējams būs mainījusies, tā, būs, tā nebūs tāda, kādu mēs bijām cerējuši. Iespējams, ka tas būs uh, kon, krīzes konteksts. Nu, tagad runājot par saturu. Es domāju, ka viss sarežģītākie aspekti, ar kuriem mums ir darīšana, protams, ir uh, saistīti ar cilvēku tiesībām, ar dzimumu nelīdztiesību. Te ir arī runa par starpkultūru un starpreliģiju dialogu. Te ir arī jautājumi par ilgspējīgo attīstību un kādai jābūt mūsu virzībai. Te ir jābūt konkrētiem priekšlikumiem, lai situācija tuvajos austrumos varētu tomēr progresēt jo pašreizējā situācija ir pielīdzināma bezizējai. Mums ir jāsasniedz līdzsvars, kas uh, būtu stabils, lai tomēr arī stātos pretī šiem prezidenta paziņojumiem, kas dažkārt tikai uh, eh, vairošo bezizējas situācijas sajūtu. Tātad būtībā es gribētu visiem pateikties, vēl ir kādi pāris jautājumi, eh, kas vēl būtu, eh, pie kuriem būtu jāpiestrādā, un eh, jo īpaši tas attiec uz migrāciju, piemēram, mums vēl te ir jāroda līdzsvars, lai rastu tādu risinājumu, kas visiem ir pieņemams. Un katrā ziņā mūsu mērķis ir sasniegt, lai šo, šo šos kompromisus būtu visiem pieņemami. Skaidrs, ka parlamentam ir jārunā skaidri, vienbalsīgi. Paldies. Paldies. E, referentam Pionkungu. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Janotas kundzi. Liels paldies priekšstādātājs. Gribu sveikt referentu Pejona kungu Es domāju, ka viņa darbs eh, virzījās pareizā virzienā. Protams, ka padomi uztrauks uh, uh, zināmi aspekti, īpaši ņemot vērā pašreizējo Barcelonas virzību. Līdz šim Barcelonas uh, process ne, nesasniedz tam izvirzītos augstos mērķus. Daudzas uh, lietas palika pusceļā. Protams, mēs secinām arī to, ka uh, situācija tuvajos austrumos nav atvieglojusi, nav sekmējusi šīs situācijas labu. Uh, virzību. Ir Izraels un eh, ir izraēlietis un palestīnieces sekretariātā un eh, tas mums varētu sniegt zināmu cerību atrisināt šo, kom, šo konfliktu. Tomēr Lisabons līgums mums dod vēl papildus cerības, un varbūt šis izrēlietis un palestīnietis mūsu sekretariātai sekretariātā varēs nodrošināt to, ka nebūs klupšanas akmeņu. Par spīti šiem ļoti sarežģītajiem, šai ļoti sarežģītajai situācijai, ar vienu pastāv iespēja kaut ko sasniegt. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka savienība vidusjūrē un, vidus, un sadarbība vidusjūras reģionu valstu vidū ir jāizvērš visās darbības jomās. Mm. lai arī Eiropas Savienība ir zaudējusi daudz no saviem kultūras simboliem, jo īpaši daudz tā ir zaudējusi runājot par tās tēlu. Es tomēr nedomāju, ka zaudēts ir viss. Visās pusēs vēl pietiekoši daudz labās gribas izpausmju. Un iespējams, ka šī sadarbība varētu būt arī izglītības, kultūras un uh, ilgspējīgas attīstības, eh, dzimumu iztiesības jomā. Cerams, ka šīs valsts arī centīsies sekmēt demokrātisko procesu. Mm, protams, ka to nevar sagaidīt tad, ja tas iet pret viņu kultūru. Un es domāju, ka šīs programmas, par kurām mēs runājam, varētu nākt par labu šiem cilvēkiem. Un te mēs arī runājam par imigrāciju. Ja mēs palīdzēsim šīm valstīm, tad iespējams nelegālie imigranti vairs nevēlēsies doties pāri vidus jūrai. Es iesniedzu 39. grozījumu, un šajā grozījumā ir frāze atsauces punkts, point of reference. Es gribētu, lai šī frāze tiktu dzēsta. Tātad eh, point de reference franciski point of reference angliski būtu lūdzu jāsvītro no šī grozījuma. Es uzskatu priekšsēdētāju kungs, kā grozījumi ļoti labi iedara šai ziņojumā, tie arī sniedz labu ieguldījumu Šai ziņā mums arī kompromisa grozīme. Un pateicoties šiem ieguldījumam, mums būs iespējams sniegt eh, lielāku politisko vēstījumu. Paldies! Paldies, Ienāku kundze, lūdzu, Flotre kundze. Uz trim minūtēm. Paldies! Te nu mēs strādājam pie šī ziņojuma, pie kompromisiem. Vispirms es gribētu pateikties referentei, kas ir darbojusies visos šī ziņojuma izstrādes posmos, un tā ir, un viņa arī vienmēr ir bijusi spēja, ir vienmēr spējusi saprast šo šo sarežģīto tēmu, un tā mēs esam nonākuši pie kompromisiem, kas lielā mērā ir gan uh, līdzsvaroti, gan arī konsistenti. Un te arī ir ņemti vērā abu pušu, uh, ņemts vērā abu pušu nostājas. Tomēr vēl ir dažas lietas, kur šī vēlme apmierināt visu gribu ir mazliet um, radījuši trūkumus. Te es gribu runāt par mazliet sarežģītākām lietām. Tātad um, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka labo aspektu ir daudz vairāk nekā to, kur ir trūkumi. Nu, pirmkārt, te ir runa par lauksēmniecību. Ja es pareizi saprotu, te ir uh, vai, konsens uh, vairākumā, ka atbalstīt. Uh, iesniegumu PTO, bet mana politiskā grupa tā neuzskata. Mēs varētu izvairīties, neminēt šeit grozīmos um, diskusijas ar uh, PTO. Mēs varētu drīzāk runāt par uh, lauksaimniecības produktu uh, nekaitīgumu, nekaitīgumu Un uh, daudzi manas grupas biedri to gribētu redzēt. Te ir runa par 11. kompromisu un 13. kompromiss par atjaunojumiem enerģijas avotiem. Šim kompromisam jābūt pavisam skaidram, šim grozījumam jābūt skaidram, ka no viens puses ir jātīsta, jo īpaši solārās enerģijas izmantošana lai tādā veidā apmierinātu vajadzību pēc enerģijas eh, vidusjūras dienvidu valstīs. Un tā tad ir jāizveido eh, tādi um, savienojumi, tādi tīkli, kas tā tad eh, savienotu dienvidus ar dienvidiem. Vienkārši vajadzētu uh, mazliet konkrētā tad to izteikt. Nevis tā kā te ir en particulier sur la rive sud, jo īpaši dienvidu piekrastē, bet lai būtu pilnīgi skaidrs, ka runa tieši par dienvidu piekrastu. Tāds būtu man komentārs par 13. kompromisu grozījumu. Un runājot par migrāciju, protams, nav viegli šo tēmu skart, bet vajadzētu tā runāt par to, ka jābūt ir brīvai kustībai starp abām piekrastēm, un te ir arī jābūt, eh, jānodrošina bēgļu, stat, bēg, eh, bēgļu patvērumu pieprasījumu tiesības. Un kad mēs runājām par eh, cilvēku tiesībām, ne tikai par individuālajām tiesībām, bet arī kolektīvajām tiesībām, es domāju, šis, šī atsauce ir uh, ļoti svarīga, un tas ir arī redzams pirmajā kompromisa grozījumā. Paldies, Fotras skundze. Lūdzu, Meijeram vārds uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es piekrītu apsveikumu vārdiem Pionkungam, kaut gan man grupa ir 40 grūzījums, iesniegus, un neviens no tiem jūs kompromisu priekšlikumos neatspoguļojas. Bet, nu jā, Pējon kungs, jūs centāties tomēr rast konsens, tas jāatzīst, un kopumā man politiskā grupa uzskata, ka neatrisinātu konflikti ir objektīvs šķērslis Eiropas Savienībai. Diemžēl vissarežģītākais konflikts, pa ko mēs šeit runājam, ir Palestīnas konflikts. Mums jānorāda uz to, ka palestīniešiem ir jāizveido savu valsts, bet ir vēl viens svarīgs konflikts, un citādi arī nevar būt, tā ir Rietum-Sahāra. Rietum-Sahāra. Ir e, ANO pārraudzībā. Tas ir viens no pēdējiem dekolonizācijas procesiem, un tad Kipras jautājuma atrisināšana Kiprai ir ES dalību valsts, tādēļ mēs iesniedzām grozījumu, e, kurā mēs uzsveram, ka Turcija ir jārespektē visas ES dalībvalsts. Mūsu bāžas īpaši attiec uz 40 tūkstošu Turcijas karēviem e, Ziemeļkiprā, Kipras ziemeļdaļā. Tas, protams, ir šķēslis tālākai attīstībai un arī tam, kā mēs sadamies priekšā vidusjūras reģiona attīstību. E, tādēļ mēs esam iesnieguši grozījums, norādot uz konfliktiem, e, kuros mēs saskatām nopietnas šķēršļus e, vidusjūras reģiona attīstībai. Ir ir punkti, kur mūsu valsts neatiec, neatbalsta e-stratēģiju piemēram, ka šajā reģionā, šim reģionam būtu jākļūst par brīvās tiesniecības zonu. Mūsuprāt, neņemot vērā asimetriju, neņemot vērā komplementaritātes mēķi, no tā tikai cietīs vājākās puses, un tas nenovedīs pie taisnīgākām tirdzniecības attiecībām. Brīvā tirdzniecība e, šeit, tāpēc mūsu grupas vārdā nebūtu atbalsta, mūsu grupas uzskata tā nebūtu atbalstām. Tad par e, publisku privāto finansējumu vidus reģionām referents norāda uz to, ka mēs atbalstam to. Viņš arī meklēja tādu formulējumu, kas mūsu politiskās grupas vislielākās bažas kliedētu. Mūsu grozījumi tātad nav tikuši ņemt vērā ziņām, un tomēr mēs jūtam, ka Pejonkungs ir pūlējies korekti vai vismaz eh, vispusēji pieņemami rīkoties īpaši arī attiecībā uz Palestīnas konfliktu un Palestīnas valsts izveidi, par ko viņš runā precīzi. Es domāju, šim parlamentam arī ir jādod ļoti skaidrs vēstījums šajā sakarā. Paldies kolēģim Mērkungam. Tagad dosim vārdu ref Aldis referentu vārdā eh, Gerens kungam trīs minūtes. Euh, Paldies, priekšie, priekšsēdētāji kungs Vaigara kungs lūdzu mani viņu aizstāt. Parasti viņš tā nedara, eh, bet, nu, es darīšu to, kas savukārt nav mans paradums. Bet, nu, tad pieņemiet tomēr šo te <laughs> Vaigara kunga aizstājēja uzstāšanos. Katrā ziņā es arī varu uzteikt referenta darbu. Un es turpināšu Vaigeļa kunga. Alde uzskata, ka Eiropas, eh, ka vidusjūras potenciālam ir, eh, vidusjūras savienībai liels potenciāls. Prioritās joms ir enerģija, transporta, eh, at, vidas piesāņojuma mazināšana un uh, tomēr mēs joprojām esam tālu no savu ambīciju piepildīšanas mūsu diskusijas tādēļ šodien ir īstajā brīdī. Ar prieku var atzīmēt, ka Barcelonā esošais sekretariāts sāk strādāt. Un tomēr paies laiks vēl, bet bija eh, svarīgi atrast eh, ģenerāla sekretāra nomināciju un vienoties par nolikumu. Tagad mums ir jāpārādās gādā par to, lai sekretariāts tiktu pietiekoši finansēts un saņemt uh, pietiekoši darbinieks. Uh, Vidusjūras reģiona stratēģijas uh, uh, veiks būs atkarīgi no konkrētiem projektiem. Mums ir jāsadarbojas enerģijas jomā, jātīra vidusjūras ūdeņi, jāveicina sadarbība izglītības jomā un tā tālāk. Tāpat laikā mēs nedrīkstam ignorēt reālo situāciju uz vietas. Eh, eh, Konflikti tuvajā austrumu reģionā, kas turpinās, ir pelnījuši mūsu eh, pilnu uzmanību. Abas puses, konflikta puses, kopā jau strādā mūsu atbalsta konflikta implementācijā, un to mums vajag atbalstīt. nevairīsimies ar no atklāt politisku dialogu ar mūsu partneriem. Uzsverot, ka mēs augstu vērtējam cilvēktiesību ievērošanu. Vidusjūras reģionam būtu jākļūst par tolerants un dažādu tautu, reliģiju un personisko pārliecību mierpilnas sadzīvošanas reģionu. Gribu uzsvērt, ka mēs esam par spēcīgāku sadarbību un integrāciju dienvidu piekrastes valsts starpā. Uh, Daudz iespējas līdz šim vēl nav tikušas izmantotas. Mēs vēlētos redzēt reģionālas tirdzniecības intensifikāciju, vairāk pārobežu projektus. Mēs varam atbalstīt šo procesu, bet mūsu dienvidu partneriem ir jāuzņems tā vadība. Vēlos arī uzsvērt finansējumu jautājumu. Ja vidusjūras reģions lai tas e, būtu veiksmīgs, mums ir tam jāatlicina nepieciešami līdzekļi. Eiropas investīcija banka ir e, šajā ziņā līdz šim spēlējusi nozīmīgu lomu. Tā ir finansējusi instrumentu, ordinēt, kurus mēs e, atveju, sadarb, koordinējam, un Eiropas saimnībai vajadzētu vēl vairāk pielikt pūliņu šajā virzienā sadarbojoties ar Eiropas investīciju banku. Tāpat laikā projekti rūpīgi jāpārbauda pirms mēs aicinām privātus investorus. Tātad tas bija Viglkungs, kas to tik gara rakstīja vēl vienu frāzi tikai. Position. Gal galā es gribētu izcelt mūsu uh, eh, pozīciju par 11. kompromisu grozījumu. Apem uh, nosaukums ir uh, uh, pieņemts un. Uh, Eh, es tomēr iestājos par patreizējā nosaukumu upjupiem saglabāšanu. Paldies! Tagad ēnu referenti ir beiguši, tagad Kopers un Obils. Vispirms Koper kundze. Paldies, priekšsētātāji kungs. Arī es gribu pateikties eh, kolēģim Pejonam. Uh, par viņa darbu un arī par to spēju rast kompromisu, kas viņam piešķirt. Vēl es gribētu norādīt, ka lielākais eh, skaits eh, visu grozīmu uzsver to, ka mums ir vajadzīga sadarbība vidusjūras reģionā un Tur arī norādīts, ka Savienība vidusjūrai nekādā veidā neaizstāja Barcelonas procesu, bet tieši otrādi palstās eh, uz to, un uh, mēģina veicināt sadarbību dažādu programmu ar dažādu programmu starp, starpniecību. Mēs varam, grib, vēlamies uzlabot uh, vietējo iedzīvotāju uh, dzīves apstākļus. Tā skaitā arī viņu cilvēktiesību ievērošana. Katrā ziņā politiskais dialogs nekādā ziņā nezaudē savu nozīmi, bet tas turpinās visās uh, visos uh, līmeņos, gan ar valdības pārstāvjiem, gan ar uh, sabiedrības pārstāvjiem. Un te, protams, tiek ņemts vērā arī programmas, kas ir saistīts ar Izraels un uh, Palestīnas konfliktu. Mēs ceram, ka tomēr šīs problēmas tiks atrisināts, un mēs tāpat arī ceram Kipras gadījumā. Mēs uh, uzskatām, ka ka sadarbība zemā eh, līmenī, tāda, kas mūsu skatījumā ir eh, Savienība vidusjūrai, varētu izveidot to uzticēšanās atmosfēru, kas eh, palīdzēs arī rast risinājumu lielajām problēmām. Un es gribētu nobeigumā runāt par sieviešu situāciju. Es domāju, ka ir laiks pāriet no jaukajiem vārdiem pie reāliem, praktiskiem risinājumiem un tas tie būtu sasniedzami Savienības vidusjūrā ietvaros. Katrā ziņā es gribu pateikties eh, referentam. Paldies! Paldies, Kopas kundze! Objos kungs uz divām minūtēm, lūdzu. Sí. Uh, eh, rapidamente. E-, es... Uh, izteikšos pavisam īsi. Ziņojums ir ļoti labs. tas skar jautājumu, uh, kurā līdz šim mēs neesam panākuši tik, cik vēlējāmies. Referents un grozījumiesniedzēji vēlas redzēt progresu attiecībā uz Vidzjūras Savienību. Kolēģis Pejons arī to mazliet diplomātiskāk noformulēja, ka Vidusjūras Savienība saskarās ar problēmām, tā viņš izteicās, kas ir trīs jomās. Pirmkārt, eh, plāns kā tāds. Tas ir vērsts uz demokrātisku procesu, bet institūcijas ir diezgan ar šauru skatu, un tas noved to, ka tuvo austrumu problēma bloķē vīdas jūras savienības izveidi. To mēs redzējām arī ūdens jau konferences pie, uh, gadījumā, kas notika pirms dažām dienām. Un Izraels un Palestīnas konflikts ne tikai grauj vidusjūras savienību, bet arī Eiropā pašā starp valstīm rodas pretrunas, kas attiecas uz mērķiem un attīstības gaitu un tempu. Tādēļ mēs nedrīkstam dzīvot ilūzijās, ka ar veiksmīgas rezolūcijas eh, pieņemšanu šīs ļoti nopietnās problēmas varētu tikt atrisināts tāpat vien. Paldies, Abjolskungs! kolēģis Budīs un kolēģi Plasto vēl ir pieteikšās pie vārda, bet pēc tam gan eh, runāt saraksts slēgts. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem par eh, lielisko pejona darbu, ko viņš ir īstenojis. Tas, protams, ir arī uh, atvērtais, viņa atvērtība Eh, pateicoties kurai viņš ir panācis eh, ši, šos kompromisu grozījumus. Es, protams, arī atbalstu paša uh, Objola un Pejāna uh, kunga minētos, minētās bāžas par uh, to situāciju, kāda mums būs jūnijā. Un tāpēc mūsu parlamentam ir skaidri jāpliecina sava nostāja, savu apņemšanās strādāt uh, Savienības vidusjūrai labā. Un eh, mēs esam balstījušies uz Barcelonas procesu un uz uh, postulātu negaidiet uh, politisku risinājumu starp Izrēlu un uh, Palestīnu. Dariet to, kas ir jūsu ziņā, jūsu varā jau tagad saistībā ar pilsonisko sabiedrību, cilvēku tiesībām un tam līdzīgi. Es domāju, ka šis, šī pieeja ir ļoti svarīga arī saistībā ar uh, Rietumu Sahāru, Maroku un, protams, ka šāda pieeja būtu svarīga arī Kiprai. Un mēs ceram, ka mēs sasniegsim savus mērķus. Gāzes uh, ganas, eh, ganas eh, apšaudīšana eh, ir, protams, apdraudējusi situācijas attīstību, jo īpaši Netaņāku un Libermana politikas gaita. Un te nu tiek atstāts uh, ASV ziņā rast politisku risinājumu un Eiropas Savienības ziņā tad eh, it kā tiek atstāts eh, finansējums un uh, humanā palīdzība. Un te nu pārdomēji būtu jāatgādina šis te risinājums. Divu valstu risinājums, kurām abām galvaspilsēta būs uh, Jeruzalemi. Paldies, Bodis kungs, lūdzu Vlasto kundze uz divām minūtēm. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Tā ir, ka šis ziņojums eh, Savienību vidusjūrai um, ir mūsu darba kārtībā, un mums ir jāizstrādā skaidra nostāja pirms valdību vadītāji savienojas, um, sapulcēja sanāksmē jūnijā Barcelonē. Eh, Dominiks Bodī un Saifī un Gastons. Uh, Franko mēs esam uzskatījuši, ka vajadzētu precizēt zināms politiskos virziens, jo īpaši pieeju enerģijas avotiem, struktūras, struktūrāls izmaiņas, lai varētu uzlabot ekonomiskā situāciju un piesaistīt investīcijas. Un te ir runa arī par pētniecību, zinātni un par institūta izveidu. Mēs uzsverām, ka ir jāizveido pēc iespējas lielāka sadarbība ekonomikas un finanšu jomā dienas starp dienvidu valstīm. Te nav jātīst tikai dienvidu un ziemeļu attiecības. Te ir arī jāuzlabo reģionālās attiecības dienvidos pašos. Man šķiet, ka tā būtu atslēga mūsu partnerības veiksmī, veiksmēji. Par visām šīm tēmām kopā ar Pejo kungu mēs esam spējuši rast kompromisu. Un es gribu pateikties viņam, un šī ciešā sadarbība mums ļāva šodien jūs priekšā likt šo labi sabalansēto ziņojumu. Un es ceru, ka šis šo ziņu ņems vērā arī valstu vadītāji. Paldies! Paldies, Vlasto kundze! Galīgā atbilde referenta Pijona kungs. Es priekšsēdētāju kungs, paldies, dārgie kolēģi, katrā ziņā. Eh, klausoties Vlasto kundze, es sapratu, ka šie kompromisa noteikumi nav tie vislabāk, jo skaidrs, ka tad mums ir mazliet jāpielāgo mūsu pozīcija. Tomēr tas ir paš, pat labāk labākais risinājums runājot, jo īpaši par kultūru, izglītību un arī par citiem uh, kompromisiem. Būtībā, e, būtībā e, šie, šo jautājumu iekļaušana vienkārši paplašinājas tekstu, nekādā veidā tomēr šo kompromisu aspektu neskarot. Es domāju, ka filozofija, kuru mēs šeit gribējām, uz kuras mēs gribējām pamatoties, bija tāda, ka es uzskatu, ka vienīgās, eh, vienīgās grūtības, kas ir eh, šai savienībai vidusjūras reģionam, nav saistīts ar Izraels un Palestīnas konfliktu. Un es jums jau sacīju, ka mēs galīgajā variantā iekļausim arī šo te nepieciešamību izveidot divas valstis ar galvaspilsētu Jeruzaleme. Tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka citu problemātisku tēmu nav. Jūs jau paši sacījāt. Sahāra, Kipra un vēl vesela virkne jautājumu, tā ir skaitā tas, ko sacīja Obilkungs, arī saistībā ar Turciju, piemēram. Šodien mums ir grūtības diskutējot par savienību vidusjūra. Protams, mums tomēr jāņem vērā bez šī Izraels un Palestīnas konflikta vēl daudzi citi aspekti. Un mums ir jāgūst uh, panākumi, jācenšas iesaistīties visos procesos. Mēs gan esam pieraduši uh, pie mūsu kaimiņa attiecību politikas, taču mums ir jāprot iesaistīt visu, eh, visas iesaistītās puses, un tad jāveido kopīga prezidentūra šo jautājumu risināšanā, piemēram, un tāpēc mums, mēs negribētu, lai mēs pārāk uh, pievērstu visu uzmanību Izrēlēnam un Izrēlē un Palestīnai. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Izraela un Palestīna nevisai grib, lai situācija mainītos. Un es domāju, tātad mēs visi par šo varam piekrist. Runājot par Kipru, grozījumi tika iesniegti, mēs par tiem vēl šorīt runājām. Līdz rītdienai es mēģināšu sasniegt tādu nostāju, kur visi varēs atbalstīt. Un es ceru, ka tas būs e, risinājums, pieņemams risinājums un nebūs jaunais šērslis. Un es jau sacīju savam kolēģim flotam, ka Es, e, man nav nekas pretī pret e, kolektīvajām tiesībām, ja jūs vēlties, jūs to, to šeit varat iekļaut, tikai es nevisai sapratu, uh, ko tas nozīmē. Jūs te runājāt par uh, sabiedriskiem labumiem, par piekļuvu tiem, bet eh, jūsu uzskaitījums te jau bija gana garš. Es domāju, ka tas veids, kā jūs eh, mums prezentējāt, eh, mums prezentējāt jūsu politiskās grupas nostāju, jau liecināja par to, ka jūs zināt, ka mēs negūsim vairākumu atbalstu saistībā ar PTO sarunām. Un tagad jautājums par ziemeļiem, dienvediem, enerģētikas jomā. Te, protams, jāpanāk, lai tā virzība ir, lai kustība ir abos virzienos. Un te es runāju par 13. kompromisu grozījumu. Tātad šīm projektam e, ir, ir jākoncentrējas uz, attīstī, uh, uz attīstības valstīm kas ir iesaistīti šajā periodā. Es domāju, ja mēs te runājam par uh, sadarbību starp ziemeļiem un dienvidiem, tad tas mazliet iziet ārpus uh, šīs jomas savienību vidusjūrai. Tātad uh, es esmu nolēmis konkrētās tekstvietās uzlabot šo mūsu ziņojumu, un te nu jūs jums arī var pateikties. Un es pateicos, ka jūs jau iesniedzāt jūs mutiskos grozījumus, kas ļauj mums uh, mazliet uh, spērt tālāk soļu mūsu kompromisu ziņā. Liels paldies visiem, paldies, ka jūs izrādījāt sapratni, ka mums šajā svarīgajā politiskajā māja jūnija uh, eh, laika posmā būs ļoti svarīgi skaidri paust savu nostāju. Paldies! Paldies referentam! Un es arī gribu jums pateikties. Tāpat kā kolēģi pateicās jums par darbu, lielisko kvalitāti. Un tagad mēs ķersimies klāt pēdējiem šodienas darba kārtības punktam. <laughs> Ministro delle Affari, Presidente delle Affari. Eh, c'ha ragione. Euh, Labi, tad mēs pāriesim pie es politikas cilvēktiesību aizstāvai atbalstam, pie šī ziņojuma, un es dodu vārdu referentei kompromisu grozījumu apskatīšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojums par cilvēktiesību aizstāvjiem ir domāts, lai dotu konkrētu iedvesmu un vadītu ES politiku uz labāku cilvēktiesību aizstāvju eh, aizsardzību. Tas ir pamatā ES politikām tik un tā, bet eh, mēs uzskatījām, ka jāskatās pēc eh, spēcīgākiem mehānismiem, sistemātiskāku pieeju, lai līgums stiprinātu mūsu cilvēktiesību pienākumus Un vēl mums bija ideja mek, e, rast labāku koordināciju ar citām institūcijām, padomi un komisiju un starptautiskām organizācijām, kuras jau strādā e, aizstāvot cilvēktiesību aizstāvis, teiksim, Eiropas e, ECO. Un visbeidzot, bija noderīgi aprunāties ar pilsoniskās sabiedrības grupām, kas strādā cilvēktiesību, aiz, e, cilvēktiesību aizstāvēšanas jomā. Tātad rītdien ir plānots balsot par šo dokumentu, un diskusijas ir bijušas ļoti interaktīvas. Tāpēc es ceru, ka š, tur ir atspoguļota politiskā gripa šajā parlamentā. Uh, un ietverts arī tas, ko domā citas institūcijas. Un es eh, varu ar prieku teikt, ka augstie pārstāvji ir izteikuši interesi piedalīties plenāru diskusijās, diskusijās jūnijā, kad tiks eh, stādīts priekšā ES eh, cilvēktiesību ziņojums. Es gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi iesnieguši tik daudz grozījumu. Nevar e, priecāties par 117 grozījumiem, bet šoreiz es jūtu, ka kolēģi patiešām grib piedalīties darbā mm, šajā ziņojumā, bet e, tur e, praktiski visu varēja iekļaut e, ziņojumu projektā. E, Tātad balsošanas sarakstā ir vairāki kompromisa grozījumi. Pēc manām domām tie aptver vairumu no grozījumiem, ko kolīģi ir izteikuši. Es tikai gribētu minēt divus konkrētus jautājumus. 40. grozījumā doma bija tāda dot jaunu definīciju cilvēktiesību aizstāvjiem, un es ļoti stingri iesaku, lai to nepieņem. Bet tā vietā 28. grozījumu vajadzētu uh, pieņemt, kur ir tāda plaša definīcija saskaņā ar ANO deklarāciju no 1998. 98. gada jo autoritāros režīmos eh, parasti ir vēlme tādu šaurāku definīciju pieņemt, lai izslēgtu dažādus aizstāvis no aizsardzības. Tā tad tas ir mans eh, lūgums eh, atbalstīt 28. nevis 40. grozījumu. Un vēl es gribu noraidīt 52. grozījumu, kur ir vēlme runāt par reģionālām tematiskajām stratēģijām, bet eh, šī grozījuma mērķis, jeb šī teksta mērķis ir eh, pasvītrot eh, vietējo stratēģiju nozīmīgumu, ko delegācijām vajadzētu izmantot, strādājot ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Bet man patiesībā vairs nav neko, ko piebilst, un uh, vairums no grupām ir apmierināts ar diskusijām. Un tas ir uh, at, uh, atspoguļots balsošanas sarakstā, un būs vēl divi mutiski grozījumi no manas puses. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Kas grib izteikties? Janā Kukundze. Veržijā kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu norādīt uz to, ka tiešām ir uh, labi grozījumi. Es gribētu apsveikt eh, Hautalas kundzi. Es gribētu kaut ko norādīt saistībā ar 40. grozījumu. Uh, jūsu grozījums 28. grozījums Hautala kundze tiešām ir pilnīgi pretējs tam, ko es paužu 40. grozījumu, eh, grozījumu jo tiešām um, ANO 1998. gada cilvēktiesība konvencijas definīcija ir ļoti neskaidra. Un tāpēc es gribētu ierosināt šādu kompromisu, ko, kas tad iekļautu jūsu pašu grozījumu, 28. grozījumu, un mana 40. grozījuma vietā būtu šāda frāze. Of 98 should further develop the definition of human rights defenders in order to be able to better evaluate their work and thus strengthen their contribution in promoting human rights Ja Hautals kundze šo varētu pieņemt, tad es domāju, mēs varētu šādi apvienot 28 un 40 kompromisu grozījumu, nemaz eh, neprestatot vienotram. Paldies! Veržjā Ver, kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Uh, Arī es gribētu pateikties Hautalas kundzei par viņas eh, labajiem ierosinājumiem un arī par viņas pausto cieņu mūsu darbam. Un kompromisa grozījumi vairumā gadījumu ir apmierinoši, jo tie iekļauj mūsu grupas ierosinājums. Bet uh, man te ir jāpauž savu nošēlu par to, ka man šķiet hautalas kundze bieži vien pārāk augstu vērtē komisijas un padomes. Eh, ja, padomas pilnvars mēs varētu kādreiz būt mazliet eh, stingrāki mūsu for formulējumos, un es gribētu katrā ziņā pateikties viņai par viņas ierosinājumiem saistībā ar sankcijām, sankcijas sliktu pēdiņās, jo katrā ziņā te runa par eh, tiem uh, pasākumiem, ko, kā mēs varētu izdarīt spiedienu tirzniecības uh, ziņā. Un te ir vēl, viens, vēl viena maza lieta, kas man lieta īpatnēji tas saistīts ar 26. grozījumu, kur viņa lūdz eh, balsojumu 10. jūnijā, bet te nav iekšā tas, ko es biju ierakstījusi par eh, ģimeņu drošību, jo bieži vien ģimene tiek izmantota uh, Uh, lai izdarītu spiedienu uz uh, cilvēku tiesību aizstāvjiem. Es gribētu zināt, kāpēc te tas tika izlaists. Bet katrā ziņā paldies uh, uh, par to, uh, ka jūs te skaidri uzrādījāt atšķirības starp šīm te debatēm un reālo darbību, ko mēs bieži vien redzam, šo lielo atšķirību gan Eiropas komisija, gan parlamenta, gan padome. Uh, Un es domāju, ka labais paraugs šeit būtu Tunisija. Mēs bieži vien aicinām aizstāvēt uh, uh, cilvēktiesība aizstāvs Tunisijā, bet bieži vien tur tirzniecība valda pāri visam. Vai vēl kāds grib izteikties? Jautā priekšsēdētājs Hautels kundze. Lūdzu. Uh, thank you, chair. Paldies, priekšsēd. Janako kundze, Saprotu jūsu mērķi, kāpēc jūs pēdējā brīdī savu grozījumu šādi pielabojat, bet es ļoti uzskatu tomēr, ka ja mēs vēlamies cilvēktiesību aizstāt definīciju mainīt, tad es esmu nobežīsies par to, kāds būs rezultāts. Es redzu, ka cilvēktiesību ANO cilvēktiesību padomē ir situācija, ka dažas valsts vēlas zināmas grupas izslēgt no šī cilvēktiesība aizstāvju e, kategorijas. Tātad atvainojiet, man šķiet, ka šeit nevarēšu jums piekāpties, jo tas ir diezgan bīstams e, e, jautājums. Protams, saprot jūs mērķis. Veržijā kundze jautāja par 27. grozījumu, jā, ģimenes un vecāki, tie arī te ir iekļauti, tā kā jūs to vēlējāties, tātad tā nav problēma. Es negribēju eh, izmantot jūsu vārdu defense aizstāvību, jo te ir, eh, tad, nu jā, tas tāds drīzāk redakcionāls dabas jautājums bet es domāju, ka jūs grozījums pēc būtu ņemts vērā. Tā kā tomēr abām kolēģiem paldies uh, par jūsu pienesumu debatēs. Merci, Paldies, vēl neviens cits negrib izteikties. Informācija. Tāda paplašinātā prezidija sanāksme būs 18.30 eh, pēc dažām minūtēm un Tad rīt no rīta būs balsojums 10.30. Paldies, sēde slēgta!